Uh, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt. Sveicu jūs šajā saulainajā rītā. Mēs tik agri varam sākt, un, protams, mums vēl uh, vakar nakt bija, vakar vakarā bija Ziemassvētku ieskaņas uh, svētki. Daudzi no mums pirms pāris dienām ilgas vēl vakarā šeit strādāja, lai panāktu uh, vienošanos ar padomu par eh, eh, celtniecības materiālu regulu, par šo regulu tātad mēs runājam, un man ir prieks, ka Stailers kundze vēl ir šeit, kā referente, vai jūs eh, gribētu īsumā pastāstīt par šo sanāksmi? Paldies, ka man ir šī iespēja Otradien vakarā mēs tikāmies un pēc trīs stundām, gandrīz četrām stundām mums izdevās eh, vienoties. Vakar koreperācijām redzot eh, pēcpusdienā par to tika lemts, un tas nozīmē, ka tagad mums ir pakotne, kuru mēs varam eh, balsot janvārī, un es, es ļoti priecājos, ka mēs panācām daudz ko, ko mēs gribējām no komitejas. Protams, bija daži kompromisi, daži bija tehniski, valodnieciski kompromisi, bet um, diezgan interesanti, jo pirms mēs sākām sarunas padome bija ļoti gatavi sadarboties, un, un viņi mums uh, daudz, kur, daudz ko deva, un uh, kolēģiem likās, ka tas ir dīvaini, bet Sadarbība kolēģi starpā ir bijusi lieliski, sadarbība ar komisiju un padomu arī bija ārkārtīgi ražīga, un nu, man ir liels prieks, ka mēs vienojāmies, un man jāsaka priekšēdētēm paldies Malkoma darbs šajās sarunās bija ļoti svarīgs, un paldies jums par to priekšēdētāju. Paldies par šo smago darbu Ņemot vērā, cik daudz bija grozījumu otrajā lasījumā, tad nebija viegli e, lai padom, panākt, lai padomu piekrīt šiem grozījumiem. Un acīm redzot, jums janvārī būs iespēja pirms balsošanas plašāk pastāstīt par šo lietu. Tas bija mans vienīgais paziņojums, izņemot to, ka tiek internetā pārraidīts šī sanāksme, tāpat kā visas pārējās mūsu komitejas sēdes. Uh, Vēl papildu e, jā, e, informācija tiem, kas skatās internetā un citiem, ka priekšādātāja konferences nākamnedēļ es piedāvāšu e, vairāk informācijas par interneta pārraidēm šodien vai mazliet vēlāk es visiem izplatīšu informāciju. Mēs gribam ieviest indeksēšanas sistēmu lai cilvēki var paskatīties. Eh, tātad pagaidām viss tiek rādīts bez, eh, bez pārtraukumiem, bet eh, mēs gribam, lai pārraids varētu noskatīties vēlāk. Nu, un, ja jūs ieliekat savu kartes, karti, tad uh, webkāstā šajā internetu pārraidē parādītos jūsu uh, vārds. Un tad ar šo indeksēšanas sistēmu tas varētu būt iespējams. Mēs šorīt izmēģināsim sistēmu. Tas ir tāds interešu jautājums. Mēs gribam uzlabot uh, saziņas procesu. Iepriekšējā reizē es jau teicu, ka komitejas biļetens, biļetens joprojām ļoti populārs un visi, kas grib internetā uz to parakstīties, var darīt. Mums jau ir tūkstots abonentu un tas pierāda, ka cilvēki interesējas par mūsu darbu. Uh, Mm, paldies visiem, kas tik agri rītā jau skatās mums. Un tagad es gribu pievērsties Andriesa Švāba eh, ziņojumiem par patērētoju tiesībām. Mums ir divi informācijas dokumenti, ēnu referenti grib par to izteikties. Un man ir prieks, ka šeit ir padoms un komisijas pārstāvi Es zinu, ka padomē un koreperā notiek liela attīstība. Beļģijas prezidentūra pieņēmusi nostāju vakar un darba e, grupas priekšsēdētājs noteikti par to gribēs izteikties referenti. Es nezinu, vai jūs gribat, e, kā, kādu kārtību jūs gribat pieņemt vispirms dokumentus vai otrādi. Dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāj. Liels paldies sākumā kolēģei Stailerei par viņas veiksmīgo darbu. Un pateicoties mūsu priekšsēžu darbam, es ceru, ka reiz arī mēs varēsim veiksmīgi beigt darbu pie patērētāja tiesību direktīvas un padome arī mums panāks pretī. Šajā nedēļā bija divi būtiski notikumi, kas attiec uz šo direktīvu, kur es strādāju. Bija šīs divas briefing notes normatīvu materiālu prezentācijas, un es gribu atgriezties pie Alpenhof direktīvas. Tas uh, ir tā saistīts, ka vācu patērētājs uh, Austrijas uh, Alpenhof viesnīcas eh, mājaslapā rezervēja istabu un tad atsaucas rezervāciju, un tad viņš apgalvoja, ka eh, rezervācijas atsaukumam ir jānotiek saskaņā Vācijas likumdošanu, jo viņš kā Vācu pētērētāji aizsargojot Vācijas likumdošanu, jo viņš ārvalstīs iepērk pakalpojumus. Bet tagad ir jautājums, vai Austrijas eh, mājaslapas savu semniecisko darbību uh, Eh, izvērš uz Vāciju ar šo mājaslapu. Eh, patiesībā mums vienmēr ir eh, sacījis Eiropas patērētāja aizsardzības iestāde, ka nacionālas tiesības aizsargojot katru cilvēku patērētāju tiesības, un tāpēc nesot nepieciešama pārobežu aizsardzība nekāda īpaša. Taču tagad e- Eiropas kopienu tiesība ir nolēmusi, ka tā nemaz nav, uh, bet vārds patērētājs mm, ir pakļauts Austrijas likumdošanai, jo šī mājaslapa nebija pietiekoši internacionāli uh, uh, prezentēta, lai Vācijas patērētājiem radītu iespēju, ka šeit ir runa par uzņēmējdarbi, kas vērst uz viņu interesēm. Tas noved pie tā, ka mazvidēji uzņēmumi tagad var būt samērā droši, tagad atkal, ka ja viņi vienkārši izveido mājaslapu, viņiem nav jāpārzina 26 citās dalību valstīs patērētāju tiesību likumdošanu, bet tas noved arī pie tā no otras puses, uh, ka patērētāji, kas pārrob, pārrobežām iepērkas, nedrīkst automātiski paļauties uz to, ka nacionālas patērētāja tiesības viņas aizsargā tieši tādā pat mērā, arī iepērkoties citur Eiropas Savienībā. Es domāju, ka diezgan svarīgi, ka mēs uh, pāanalizējam šo uh, Alpenhof lietas spriedumu Eiropas kopienu tiesas detalizētāk, un, manuprāt, no tā izriet, ka šis pamatprincips, kas ir direktīvā ietverts, tātad, ka patērētāja tiesības Eiropā, uh, Mm, e, ir jāvien, e, jātuvina doti obligāti. Un es gribētu arī priekšsēžkungs Beļģijas prezidentūru sirsnīgi apsveikt īpaši Mihail Anthof kungu, kurš ar milzīgiem puliņiem ir e, panācis to, ka padomu, kas direktīvas apspriešanas sākumā bija ļoti sastrīdējis, tagad ir radies, radis vienošanos un ņemot vērā, ka ir dažādas pieejas, uh, Eh, nevar pietiekoši augsti vērtēt to, eh, eh, kā Beļģijas prezidentūra ir veikusi tieši šajā brīdī arī Marks Tarabēla ienāk zālē. Tātad es domāju, ka viņš mums ne tikai vispārīgi, bet arī attiecībā uz uh, otriem, uz diviem pēdējiem jautājumiem, pa kuriem šodien tiek prezentētas uh, uh, briefing notes varēs mums šo to teikt. Eh, taisnība ir tā, ka paštājoties tiesība aizsardzības eh, saskarās ar citu direktīvu eh, aptvērumu, tātad e-komercijas un arī citām jomām, tātad pakalpojumu, tāpēc, kas attiec uz di patērētā tiesību direktīvas pārklāšanās punktiem ar pārējām direktīvām, mēs esam sagatavojuši divus īs briefing notes, kuras es priekšēdu īsumā gribu prezentēt beigās. Patērētā tiesība aizsardzības informācijas tiesību. Um, jomā saskarās ar e-komercijas un pakalpojumu tiesību, eh, pakalpojumu sniegšanas direktīvu. Šeit ir pārklāšanās, bet nav pretrunas. Līdz ar to arī nav nepieciešams šeit neko mainīt pakalpojums tiekšanas un e-komercijas direktīvas, e, e, tātad rodas pārklāšanās, bet nav identiski e, darbības jomas. Mēs ierosinam, ka patērētāja tiesība aizsardzības direktīva papildina pakalpojums sniegšanas un e-komercijas direktīvu normas, uh, Eh, lai tās paralēli palikt spēkā un varētu eh, eh, patērētāju tiesībā aizsardzības jomā varbūt arī paplašināt ab, iepriekš minēto direktīvu tiesības. Kas attiec uz finanšu pakalpojumu direktīvu, Eh, tad attiecībā uz finanšu jomu eh, šeit patērētāja tiesības eh, direktīvas normas ir ļoti kompleks. Mums ir izteikti priekšlikumi, kā šo, šos uh, iztrukums varētu aizpildīt, bet es domāju, ka finanšu pakalpojumu būtu pilnībā izslēdzam no patērētāja tiesību direktīvas. Tas nenozīmē, ka mēs nevarētu pievērsties šiem jautājumiem citur. Beigās vēlreiz sirsnīgs paldies ēnu referentiem, kas vismaz tikpat smagi strādājam kā es un pāriem kolēģiem, kas ir par šo jautājumu eh, piedalījušies debatēs. Paldies par uzmanību. Uh, Lielas paldies. Vai jūs gribat uh, runāt uh, vispirms dot vārdu ēnu referentiem, pirms dodam padomē un komisē vārdu? Uh, Kampusa kungs laikam aizvieto Gepards kundz, kurš runās par uh, patērēto tiesībām. Rošfora kungs, nu, Kreutzmann kungs, Turinants nav šeit, Bīlens ir šeit. Mm. Komija kundze arī gribēja pie, runāt. Vai kāds no S&D grib runāt? Kreutzmann kungs, jūs runāsiet, ja? Bīlenda kungs vai jūs gribētu izteikties? Jūs esat pirmais no nozīmētajiem referentiem, kas ir šeit. Jums ir tāds goda, e, goda uzdevums. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Serdecznie podziękować za przygotowanie e, tych dokumentów. E, man nav daudz ko jums teikt. Pirmkārt, es gribētu sagatavot šos dokumentus. Piektajā punktā mēs runājam par to, ka vajadzētu ieviest ierobežojumus, un es domāju, ka tas, tam jāatver nodaļas 3, 4 un 5. Mums jāvienojas par dokumentu, kas sniegs papildu vērtību patērētājiem. Uh, un būs e, labs arī industrijai, un piektais pants mums to ļauj izdarīt ar nelieliem grozījumiem. Ja jūs salīdzināt šo ar direktīvu par pakalpo, pakalpojumiem, tad var redzēt, ka tie ir pieejamāki. Es bieži saku, ka piektais pants ļauj mums uh, pieņemt horizontālu pieeju, kas pašlaik Eiropas Savienībā trūkst. Es domāju, ka mēs varam vienoties par šo, jo tas ir, būs labi gan rūpniecībai, gan patērētājiem un uz finansu pakalpojumiem, kas attiecas. Es domāju, ka mums jāatceras, ka šis ir, šī nozara ekonomikā ir ļoti dinamiska, kur var notikt liels pārmaiņas. Uh, Tāpēc mums vajag vismaz minimālo aizsardzības līmeni, un ja mēs to panāksim, tad mēs gūsim panākumus. Par tām dalību valstīm, kurām jau ir regulējums šajā nozarē, nav nekādas juridiskas pretrunas, viņi var turpināt izmantot savus esošos noteikumus. Es domāju, mums vajadzētu iet uz vienotu tirgu šajā jomā. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties. Paldies jums visiem par lielisko sadarbību. Uh, thank you very much. Uh... Paldies. Nākamais runātājs Trunta Filitis kunga, kungs. To, prodre, es apsodus. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav sanācis izlasīt visus šos dokumentus. Andrēja uh, eh, gribēja teikt to, uh, kas iz, izklausās ļoti loģiski, un mēs atbalstām šo dokumentu. Paldies! Labi. Vai vēl kāds deputāts grib izteikties? Es gribu uh, pats runāt par finansu pakalpojumiem jo jūs vairāk runājat par informācijas prasībām. Tie ir vairāki jautājumi, kas pacelti dokumentā, bet es ātri apskatījos secinājumus, kur ir rakstīts, ka eh, sadarbības starp direktīvu un citu finansu uh, Uh, regulējumi nav optimāls, jo īpaši līgumos, kas slēgti ārpus biznesa telpām, un tur ir pārklāšanās un tādi kā tukšās vietas. Es nezinu, kāda ir jūsu attieksme, referenta kungs, uh, jo finansu joma e, būtu jāskatās kopā, bet te ir daži neaizpildīti robi, kā, kā jūs domājat, uh, E, izlasot šo informācijas dokumentu, kādi jums būtu ieteikumi, ja jūs esat gatavi? Paldies, priekšēd. Es, protams, abrīnoju jūs spēju pēc e, vis, e, pie visiem jūsu pienākumiem vēl arī šo pētījumu izlasīt. Blakus klasiskiem finanšu pakalpojumiem, ko sniedz bankas, patiesībā nav nekāda pārklāšanās. Ja grūtība ir attiecībā uz apdrošināšanas nostājumu, kas tiek slēgta ārpus uh, Eh, uzņēmumu telpām, eh, turpat labam nav nekāda regulējuma atsaukšanas tiesībām. Eh, apdrošināšana līgumiem ir vairākas īpatnības, kas jāņem vērā, piemēram, apdrošinot automašīnu. Jau pirmajā dienā iesniedzot šos dokumentus, automašīnas apdrošināšanai e, iesāks darbību, un tad pēc tam vairs nevar no tā kāpties, jo ir jau spēkā līgums. E, e, te mums jāiedziļinās detaļās, kas patiesībā pārsniegtu direktīvas kapacitātes, tāpēc negribu teikt, ka nebūtu jēga kādreiz kaut ko darīt šajā jomā, bet tas ir komisijas uzdevums atsevišķā tiesību instrumentā šos jautājumus risināt. Ja ir vēlēšanās, varam par to izteikties apsvērumu punktā es daudz strādāju sekretariātu eh, eh, grupu, eh, līdzstrādnieki pat strādā ļoti, es nedomāju, ka mums izdosies šo jautājumu ļoti precīzi atrunāt, es domāju, ka tas būtu svarīgi apspriest to ar padomu, tāpēc būtu labi, ja Mihēls Andanovs par to arī vēl izteiktos. Okay, well, I think... Uh, labi, tātad mums vajag vairāk laika, lai izskatītu šos te dokumentus. Mm, E, tie, kas ir šeit, e, var saņemt e, šos dokumentus un arī interneta mājaslapā, interneta parlamenta mājaslapā ir pieejami šie dokumenti, tā kad jūs varat šos dokumentus lejuplaudēt. Es domāju, ka mēs varētu uzklausīt padomus un komisijas pārstāvjus. Es zinu, ka padomē ir nu, diezgan daudz kas noticis un mazliet uztraucos. Uh, par to, kā tas varētu viss attīsties. Te nu pat bija runa par piekto nodaļu. Endenhofa kungu lūkšu izteikties, un pēc tam Petrī kungam no komisijas varbūt referents gribēs kaut ko sacīt, varbūt arī citi deputāti vēl gribēs kaut ko sacīt. Un tad es aicinu padomis pārstāvi pastāstīt par attīstību, kas notic arī vakar koriperā, tad šis jautājums tiks skatīts. Ja, dank u wel. Ik weet niet of ik in uh, eh, Nederlands kan spreken. Ik vermoed van wel. Paldies. Es droši vien varu runāt holandiešu valodā, ja? Labi. Jā. Kā jūs teicāt, padomē ir daudz kas noticis. Vakar koreperā mēs vienojāmies. Šeit e, grūti esot dzirdēt eh, runātāju. Liels fona troksnis esot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 padomē ir notikušas lielas pārmaiņas. Vakar Koreperā mēs panācām vienošanos. Bet padomē, protams, vēl tas būs jāapstiprina. Galvenais eh, mūsu vienošanās eh, pamat eh, centrs bija tas, ka mēs esam izvēlējušies koncentrēties uz līgumiem, kas noslēgt iekļauti ārpus uzņēmuma telpām, un 4. un 5. nodaļa ir svītrota. Padomē, tās ir svītrotas. Ņemot vērā minimālo harmonizāciju, ļoti grūti garantēt papildu vērtību patērētājiem vai valdībai. Tāpēc mēs nolemam svītrot šīs nodaļas un mēs par to vienojamies. Divi konkrēti jautājumi, ko šodien komitejā pacēl, es varu pateikt, kā, kā mēs tos apskatījām padomē. Šie divi līguma veidi, tā tad mums ir Pirmā un trešā nodaļa ir saglabāta. Es gribu jūs informēt, ka finansu pakalpojumi nebūs iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, un attiecība ar, ar, aki, e, kops, ar esošo likumdošanu kopienā mēs sapratām, ka šeit pastāv zināmas grūtības veikt ir vertikālajā vai nozaru likumdošanā. Laiks speciālis, acīm redzot, ir jāpiemēro šajā likumdošana, bet patērētoja aizsardzība ir laiks generālis. Pakalpojumu direktīva un elektroniskās tirzniecības direktīva arī šeit ir eh, iesaistīta. Visas trīs ir jāpiemēro. Katrai ir sava joma, protams, zināmā mērā tās visas pārklājas bet padome uzskata, ka mēs varam joprojām izmantot šīs trīs direktīvas, negrozot nekādā veidā 22.5 eh, pakalpojumu direktīvā šo punktu. Tas nosaka, eh, ka zināmā teritorijā var piedāvāt pakalpojumus, un tas būs spēkā citās teritorijās, un tur ir runa par konfliktu novēršanu. Pēc Beļģijas viedokļa pašlaik nav nekāda konflikta starp direktīvām, bet ja tāds radīsies nākotnē, tad mēs varēsim ieviest eh, konfliktu noteikumus, un tādā gadījumā patērētāju direktīva būs svarīgāka par pārējām. Mm, vismaz tā mēs saskatām šo te saikni starp direktīvām un kāpēc mēs tās mm, gribējām regulējušā formā noliegt. Padomu balsos par galīgo versiju. Mm, nākotnē tā tad padome to oficiāli pieņems. Paldies. Well, thank you very much. Uh... Paldies, ka jūs ieradāties un pastāstījāt par padomas darbu šajā jomā, jo ļoti svarīgi mums ir zināt, lai mēs zinātu, kā savā komitejā darboties um, kopā. Um, mēs, šī ir pirma, šis ir pirmais lasījums, un mūsu nostājums arī būs zinām. Runājot, atsaucoties uz jūsu teikto, komisijas sākotnējs priekšlikums, kas uh, atsaka negodīgas komercprakses noteikts un uh, tirzniecības garantija direktīvas, jums tas paliek nemainīts. Un patērētāju tiesību direktīva tagad koncentrēsies uz to, ka tiktu nomainīta tālpārdošanas noteikuma direktīva, šā, šie te noteikumi. Labi, būtu interesanti uzklausīt vispirms komisijas viedokli, salīdzinot ar sākotnējo e, priekšlikumu no komisijas. Šis jau ir pilnīgi atšķirīga lieta starp mm, pašlaik viedokļu daļa, dalās starp visām institūcijām. Būtu interesanti zināt, ko komisija e, e, domā tagad, jo šis priekšlikums ir ļoti lielā mērā izmainīts. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēd. Eh, ļaujiet man vispirms komentēt par jaunākajām ziņām no padomes, un tad izteikšos par dokumentos minētiem jautājumiem. Vispirms komisija ļoti apsveic ļoti smago un efektīvo darbu, kas ir veikts Bēļģijas prezidentūras eh, laikā. Tas ir palīdzējis padomes direkti, e, diskusijās par šo direktīvu panākt e, lielu progresu, un tas ir atzīmējams ļoti atzinīgi. Otrakārt, ir arī svarīgi atzīmēt, ka komisija savu galīgo nostāja attiecībā uz šo kompromisu tikai tad paudīs, kad visas diskusijas arī šeit parlamentā būs pabeigtas eh, ar pirmo eh, balsījumu par pirm, pirmā lasījumā. Tā nu mums pašlaik vēl nav par kompromisu tāda negrozām viedokļa. Tomēr mēs atzīstam, ka padoma saskārās ar blokādi, kur vienīgais eh, iespējamais risinājums šķita eh, koncentrēties sarunās uz zināmiem priekšlikumu sadaļām. No šī viedokļa raugoties, teksts, pa ko tagad ir panākt vienošanās korper līmenī, acīm redzot, ir uh, pamats kompromisam, kura mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus vienotā tirgus eh, darbu, darbošanos komisija neapšaubām nožēlot, ja neizdotos panākt vienošanos pamatojoties uz 4. un 5. nodaļas pilnīgu harmonizāciju un tomēr pūliņu koncentrēšanu uz dažām uh, eh, priekšlikumu sadaļām varētu uh, mūs tuvināt risinājumam. Bet jāskatās, tātad tiešām, kas varētu būt vislabākais risinājums. Un, lai to novērtētu, mums ir jāseko arī diskusija gaitai parlamentā. Kas attiec tagad uz šiem diviem jautājumiem? Kas te tika pacelt? Pirmkārt, par attiecībām ar esošo likumdošanu. Briefing paper dokuments, dokuments tajā ir tie, tas pats secinājums, kas bija arī komisijas priekšlikumā pamatā, proti, ka attiecībās starp patērētāju tiesību direktīvu un horizontālo likumdošanu tādu kā e-komercijas direktīvu un pakalpojumu direktīvu. Vajadzētu būt tādai, ka šīs direktīvas vienotru papildina. Tātad katra likumdošanas normā būtu piemērojama pilnībā savā aptvērumu jomā. Un tajos gadījumos, kur notiek pārklāšanās, Tātad starp divām direktīvām. Būtu jāpiemēro informācijas prasības abos tekstos. Un Arī dzan būtu ņemams vērā, ka patērētāja tiesība direktīva ir augstāks juridiskais spēks. Pie šāda secinājuma ir nonākusi padomu šajā jautājumā. Un tā nu padomes darbs attiecībā uz to, kā šīs likumdošanas normas uh, saskarās, ir novedis pie diezgan uh, eh, apmienošu rezultātu. Piekrītam arī, ka pilnīga harmonizācija būtu piemērojumi jomās, kur e-komercijas direktīva un pakalpojumu direktīva ap, aptvērums ap, eh, sniedzas, bet padomē, diemžēl, šādu vienošanos neizdevās panākt. Pār pakalpojumu, eh, finanšu pakalpojumu jomu jautājumu. Komisijas priešlikuma mēķis bija attiecināt to uz finanšu pakalmēm, pakalpojumiem tādā apjomā, kā tas bija līdz šinējā likumdošanā, kuru tagad aizstās patērētāja tiesību direktīva lai nezaudētu aizsardzības līmeni, kāds ir pastāvējis iepriekš. Tādēļ kas attiec uz trešo nodaļu par tālpakalpojumiem, e, direktīva attiec tikai uz līgumiem, kas noslēgtu uzņēmumu telpās, bet, lai eh, aizsardzība pastāvētu e, arī tādās jomās, kas nav patērētāja kredīta direktīva, piemēram, attiecībā uz hipotekāro kredītu, hipotekāriem kredītiem, tas uz tiem attiektos komisijas priešlikums. Dokumentā ir runa arī par apdrošināšanu jomu, apdrošināšanas līgumiem. Komisijas priekšlikums šeit bija neiekļaut apdrošināšanas eh, direktīvas aptvērumā, jo uz tām vismaz daļai attiecas patērētā tiesība mehānismi, eh, kas ir attieciniet uz dzīves apdrošināšanām. Komisijas prāt, tas sniedz pietiekošu aizsardzību. Tomēr sarunas padomē, kā Andendorf kungs paskaidroja, ir novedušas pie situācijas, kur nebija iespējams vienoties par to, ka finanšu pakalpojumu būtu trešās sadaļas aptvērumā komisija nožēlo to, ka padomē e, e, ir tāds viedoklis. Paldies, saka priekšēdus jums abiem. Vai referents vēlas kaut ko sacīt. Un Lešner kungs arī gribētu par to izteikties, vai vēl kāds kolēģis vēlētos komentēt par padomi vai paust jūsu sākotnējo viedokli par būtiskām izmaiņām priekšlikumos. Tātad 4. un 5. nodaļas e, svītrošana un eh, attiecināt aptvērumu tikai uz līgumu, kas noslēgt uzņēmumu telpās. Švābs, tātad Manders, vēl kāds. Nu, no tad šie trīs. Lai izsakās referentkungs, paldies priekšsēdē. Es domāju, ka ir svarīgi konstatēt, ka Beļģijas prezidentūra manu redakciju otrās un trešās nodaļas apvienošanai ir pārņēmusi un padomē. Tā tad ir arī vairākums tam, ka tā būtu jādara, un to es ļoti apsveicu, un tas parāda, ka parlaments un padomu šajā ļoti sarežģītā juridiskajā jautājumā ļoti cieši un veiksmīgi līdz šim sadarbojušies, kas attiec uz ceturtās un piektās nodaļas svītrošanu referent līmenī, un es domāju, tas ir jāpasaka šeit. Uh, jo kolēģi Gephardt un Rošfor un Turunen nevar būt klāt šodien. Mēs esam vienojušies, ka beigās izlemsim, ko ar to darīt, bet pareizi ir tas, ka padomē 22. pāns un 23. pāns, tātad piegāde un riska pārēj šeit par šiem pantiem panākt vienošanos. Tagad jāuzdod jautājums, vai šī vienošanās nebūtu izmantojama, uh, lai uh, to attiecināt uz visiem darījumiem un darīt to savādāk nekā dara padome, tātad tikai uz otro un trešo, uh, otrās un trešās nodaļas aptvērumiem to piemērot. Tādā gadījumā piegādas noteikumi, riska pārējais noteikumi, līgumos, kas ir tālu pakalpojumu e, jomā vai arī noslēgt ārpus uzņēmuma telpām nu, noteikti, bet tas, e, par to mēs vēl ar referentu līmeni neesam izlēmuši. Es domāju, beigās par to vēl būs jāvienos. Katrā ziņā ir pozitīvi atzīmējums, ka Beļģijas prezidentūra ir parādījusi, ka padomu var vienoties par šo uh, lietu, un tas ir svarīgs signāls parlamentam. Paldies! Paldies, priekšsēd! Nerunāšu gari. Es jau pagājušreiz par to izteicos man padoms pieeja šķiet ļoti saprotam, es domāju, ka e, citādi mēs arī nevaram nemaz pabeigt veiksmīgi darbu ar šo direktīvu, es jau to pagājušajā reizē sacīju, un man grozījumi ir tieši vērsti šajā virzienā. Tādēļ par šodienas e, projektu vēl gribu sacīt vienu teikumu. Tas, kā dažādie tiesību teksti e, viens pret otru attiecas, es domāju, šo jautājumu vajadzēja viennozīmīgi atrunāt jau e, direktīvas sākotnējo projektu prezentējot. Tas nav vienkārši, es to saprotu, bet tas taču ir pamat jautājums. Tagad nav parlamentam ar to jānodarbojas. Tas nav, nav pareizi. Un otrkārt, kas attiec uz saturisko pusi, šeit nav līdz šim notikusi nekāda pamatojuma vai īsts debats, kolēģis Švābs nu pat runāja par piegādu, par riska pārejas brīdi, vai tas ir uh, noslēdzot darījumu vai saņemot pakalpojumu. Šeit uh, nav nekas paskaidrots, tātad vienkārši mēs radam tiesību normu bez tā, ka vispār ir eh, kāds uh, pacenties uh, papētīt, kādas sekas tas izraisa Tātad šādi jautājumi jau paši par sevi e, tos vajadzētu daudz rūpīgāk izpētīt, un komisija ir galīgi nokavējusi šo, kas te bija īstenībā jādara. Ir vismaz 30 šādi jautājumi, e, pa kuriem vajadzēja izteikties, e, prezentējot likuma projektu. Tā kā tā. Izņemot, ja referents eh, nepiekrīt, eh, eh, Lehnerkungs neklausās. Tātad te bija ļoti īsmīloši tabula. Es tagad atbildu uz jūsu iebildi. Tātad jau procesa sākumā mums bija plaša analīze par komisiju, par dažādiem jautājumiem, tie skaitā riska pārējais brīdi, starpvalsts darījumos, tā tad īstenībā nevar jums piekrist. Es nedomāju, ka mums ir vajadzīga plašāka informācija par šiem jautājumiem. Mums ir jā, e, pienācis laiks pieņemt lēmumu. Lūdzu, Mandes kungs. Thank you, Chair. Very Paldies, priekšsēdi, pavisam īsu. Man ļoti žēl, ka mēs esam atšķaidījuši visu priešlikumu 4. 5. sadaļu citroju, bet ja tikai tā varam panākt vienošanos, nu tad labāk vismaz uzlabot maz jomu nekā neko neuzlabot bā, bet kā referents uh, darītā timeshare direktīvā, es domāju, ka šeit ir situācija, kad patērētājs, ja viņš iepērks citā ES dalībvalstī, nezin, kā direktīva būtu piemērojama. Tad, ja mēs 4.5. sadaļas vītram, es domāju, ka ir prātīgi, un es ceru, ka Andrēs Evelīna no šeit var apstiprināt, ka direktīvu var kļūt par regulu, jo tad mēs varēsim būt pārliecināti, ka patērētāji tiešām būs aizsargāti. To arī Monti iesaka. Es ceru, ka visi klausās manī, ka viņi to pārdomās un izmantos Ziemassvētku pārtraukumu, lai tiešām pārdomātu to. Jo mēs tiešām gribam iekšā tirgu uzlabot, tad tā būtu jārīkojas. Nevis jādomā par nacionālām interesēm. Paldies! Okay, well, to... Labi, tādā gadījumā beigsim tagad diskusijas, jo Neviens cits nav norādījis, ka gribētu izteikties par šo jautājumu. Tādā gadījumā atsāksim skatīt šo jautājumu nākamajā gadā. Protams, saņemsim ziņas no Beļģijas prezidentūras par uh, viņ, viņu viedokli, bet gribam panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tādēļ parlamenta pozīcija šeit ir ļoti svarīga. Gribam uzklausīt arī padomas viedokli un domāju, ka Švāba kungs pirms balsošanas janvāra beigās arī māt, varēs jau kādas idejas iekļaut. Labi, tādā gadījumā Uh, tagad. Uh, Tagad uh, turpinām darbu. Kolēģi, jūs jau noteikti zināsiet, ka esam izlēmuši ļoti detalizēti skatīt vienotā tirgus akta uh, jautājumu. Par to ir veikti trīs atzinumi. Uh, kas attiecas uz katru no nodaļām vienotā tirgus aktā. Tātad trīs nodaļas ir pārvaldība un partnerība vienotajā tirgu, vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem un vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmēji. Divi no trim referentiem šodien ir ieradušies. Um, sveicam Kalnietes kundzi, kas veic atzinumu par pārvaldību un partnerību. Uh, De Kampas kungas izstrādāja vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem, un um, Busoji kungs ir uz, devies uz Rumāniju šodien, tādēļ viņš nevar piedalīties, bet Kreutzmana kungs izteiksies viņa vietā. Esmu uh, nedaudz jau aizkavējušies, bet mums ir stunda 15 minūtes diskusijām par šo jautājumu. Gribētu tikai pārbaudīt ar referentiem. Es tātad ieteiktu katru no referentiem prezentēt vienam pēc otra šos dokumentus, lai mēs redzētu kopainu attiecībā uz visu direktīvu, uz visu tātad vienotā tirgus akta priekšlikumu, tā nav direktīva gan, un tad dosim vārdu ēnu referentiem, lai viņi izteiktu savu viedokli, un Manuprāt, nu, viedoklis, protams, var uh, arī atšķirties, un arī Jāna nu, referenta var izteikties par visiem trim atzinumiem. Nu, šī būtu tāda visai elastīgs pasākums, jo šī ir pirmā noteikta uh, viedokļa apmaiņa. Vispirms dosim vārdu Kalniec kundzei, tad Dekampos kungam un tad um, Kreutzmana kungam. Uh, tātad Kalniec kundze ir izstrādājusi arī slaidus. Ar prieku dod jums vārdu atklāt mūsu diskusijas par vienotā tirgus aktu. Will... Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka pārvaldība vienotajā tirgū tas ir jautājums, kā panākt uh, pakalpojumu attīstību pilsoņiem un kā pārvaldīt vienoto tirgu, lai tas kalpotu pilsoņiem. Uz ekrāniem vēl nekas nav, ne tomēr ir pirmais slaids mērķi. Viens no jautājumiem, kas parlamentam ir jānosaka, ir jautājums, kādas tad ir mūsu ambīcijas vienotā tirgus aktā izstrādē. Tātad vai mēs to plānojam stiprināt, lai tiktu panākta lielāka konsolidācija? Nu, tāds ir mans jautājums šajā pirmajā slaidā. Pirmkārt, mums ir jānosaka, kādas ir prioritātes, jo starp visiem 50 priekšlikumiem, ko, kas ir izteikti, mums ir jāizvēlas 10 vai 12, kas būs tie pirmie, kas mums ir jāpanāk, un tad jāiet tālāk. Otrakārt, mums ir arī jānorāda virzība, ko gribam izvēlēties, kā arī laika termiņi, um, iniciatīvu prioritātēm, kas ir jāveic līdz 2012. gadam. Un tad ir nākamais jautājums, vai mēs plānojam ieteikt papildus iniciatīvas attiecībā uz vienotā tirgus aktu un kādi varētu būt uzlabojumi šajā jomā. Vēl kāda lieta, kas man šķiet ļoti svarīga, esam sadalījuši atzinumus balstoties uz trim vienotā tirgus pīl pīlāriem Tātad um, pārvaldība, pilsoņi un uzņēmumi. Un viss tas, visi šie trīs aspekti mums ir jāsaglabā, saglabājot konsekventu pieeju, ka te mēs runājam par vienota darījuma paket, pakotni un likumdošana, kas attiec uz visiem trim pīlāriem, ir konsekventa. Tie svarīgākie uh, jautājumi, svarīgākās lietas. Mums nepieciešams atsaukties uz komisijas stiprināto lomu, īstenojot vienotā tirgus noteikumus un darbojoties kā dzinējspēkam, partner, vadot partnerības starp dalību valstīm un uzņēmumiem. Mums ir jādomā attiecībā uz motivāciju, lai laicīgi tiktu transponēti un pareizi piemērot vienotā tirgus noteikumi. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Un mums arī jāpadomā par to, kāda ir šī daudzpusīgā pieeja kādas varētu būs idejas attiecībā uz lielāku pārskatāmību, piemēram, tabulas, korelācijas tabulas, kāds ir spiediens no pārējām pusēm, kā darbojas savstarpējās izvērtēšanas princips, kas tagad ir iekļauts arī patērēt uh, pakalpojumu direktīvā. Un mums jādomā arī par to, kā veicināt administratīvo sadarbību. Attiecībā uz Solvit um, pilot, kā, tātad pilotu projektiem, kā arī iekšējā tirgus informācijas sistēma. Uh, papildus temati jautājumi, ko varētu skatīt. Viens no būtiskākajiem jautājumiem Eiropas Savienības konkurētspējas kontekstā ir tas, kā uzlabot vienotā tirgus e-pārvaldību Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jādomā par to, kā varētu veicināt alternatīvu konfliktu risināšanas formas, kā piemēram solvit. Ir šajā, šeit ir 1500 lietas jau, bet Eiropas Savienībā ir 500. Piecsimt tūkstoši iedzīvotāji, tādēļ uh, Mums jādomā arī par ilgstošo transponēšanu, kas ir viena no problēmām, un mums jādomā, kā lielākā veidā iesaistīt parlamentus, jo viņiem ir sava loma transponēšanā, un viņiem jārūpējas par termiņu saīsināšanu. Dalībvalsts jau tagad aplūko labo praksi, labās prakses piemērus, bet mums dalībvalsts šajā jomā ir jāve jāatbalsta, lai tās darītu to vairāk, un tas jāatspaguļ arī ziņojumā. Kas attiec uz transponēšanas pārkāpumiem, tad uh, attiecībā uz tiem mums jāiesaka, kāda ir šīs uh, līmeņa norādes, benchmarks un laika termiņi, kas jāizpilda. Lūkojoties ziņojumā es biju pārsteigta par to, cik daudz vienas pieturas aģentūra jau pastāv. Tas ir līdzīgas vienas sniedz informāciju, cita strādā citā jomā, palīdz administrācijai strādāt ar pārobežu jautājumiem. Mums jādomā par to, kā šīs neskaitāmās vienas pieturas aģentūras varētu konsolidēt. Es gribētu arī palūkoties Monti kunga ziņojumā, jo viņš ir ieteicis, ka visticamāk viens no veidiem, kā lielākā mērā konsolidēt iekšēju vienoto tirgu, ir vispirms domāt par regulām un pēc tam domāt par direktīvām. Pat tad, ja regulas neatrisinās visas problēmas, vienalga tā ir izeja, tas ir izejas ceļš. Un kas attiecas uz korelācijas tabulām attiecībā uz direktīvu transponēšanu, tad šeit mēs ļoti labi zinām, ka daudzas dalībvalstis nevēlas īsti sniegt uh, šo korelāciju tabulu datus. Un ziņojumā vajadzētu stiprināt un paredzēt, ka korelācijas tabulas ir jās, jāsniedz obligāti. Viens no vēl kāda doma, par ko mums vajadzētu padomāt, ir tas, kā plašāk izmantot 28. režīmu, jo, manuprāt, ir visai daudz uzņēmumu, kas pat nezina, ka šāds režīms eksistē. Tādēļ jādomā, kā paplašināt šo režīmu un attiecināt to uz vienotā tirgus arī citām jomām. Nobeigumā gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jāsaglabā holistiska un kopīga uh, vienota pieeja vienotajam tirgum. Un uh, darot to, balstīsimies arī uz šiem trim atzinumiem. Un atzinumi, kurus mēs izstrādājam, protams, ka tie ir balstīti uz iepriekš izstrādātiem IMCO mūsu komitejas atzinumiem, kuros tiek analizēts vienotais tirgus no konkrēta skatu punkta. Ar prieku sastrādāšos ar ēnu referentiem, strādāsim konsolidētā komandā arī ar citiem referentiem un nobeigumā vēlētos visiem tikai atgādināt, kāds ir kalendārs. Ziņojuma projekta iesniegšana būs 12. janvārī, tad uh, notiks viedokļu apmaiņa, tā ir paredzēta 1. februārī, un termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. februāris. Domājam, ka komitejā balsojums notiks 28. februārī, un tad cerams, ka 23. martā plenārsēdē varēsim pieņemt visus šos atzinumus. Lai šos mērķus sasniegt, mums būs nepieciešama ārkārtīga disciplīna, uh, būs jāstrādā ļoti smagi, jo, kas attiecas uz pārvaldību, ir vēl desmit komitejas, kas sniegs savus atzinumus. Un tas nozīmē, ka mums ir jāveic milzīgs darba apjoms ļoti īsā laikā. Neaizmirstiet arī, ka šos četrus mēnešus notiks arī diskusijas gan Eiropas iedzīvotāju vidū, gan arī citos līmeņos, un beigās arī tas viss mums būs jāatspoguļo uh, likumdošanas aktā, kas būs uh, mūsu ziņojumu rezultāts. Liels paldies! Well, a... Liels paldies, ka tik brīnišķīgi uzsākāt mūsu um, darbu, un bija, tā bija arī lieliski ideja jums atgādināt par uh, šo holistisko pieeju, kas ir jāsaglabā. Arī attiecībā uz, uz uh, laika grafikiem patiešām jāstrādā būs ambiciozi, lai sasniegtu rezultātus, un jo īpaši tādēļ, ka um, marta beigās notiks arī Eiropa padome, un viņi pieņems vienotā tirgus aktu, un gribu, mēs gribam noteikti paspēt pirms tam pieņemt arī savu. Protams, ka diskutējam arī ar citu komiteju priekšsēdētājiem par laika termiņiem. Varbūt vajadzēs mums arī īpašu balsošanas sesiju pēc 28. datuma, ja komitejas visas nespēs izstrādāt savus atzinumus laicīgi, un tas nozīmē, ka referentiem būs iespēja konsolidēt savus atzinumus Un, protams, kā attiecībā uz pārējām komitejām esam vienojušies, ka ja viņiem ir priekšlikumi, kas ir tikai viņu kompetencē, tad viņi jebkurā gadījumā nosūtīs mums savus grozījuma priekšlikumus, lai varētu visu šo darbu konsolidēt. Labi, tādā gadījumā dodam vārdu Koreja di Kampos kungam, un um, mēs arī strādājam šobrīd pie um, runātāju saraksta. Es pieņemu, ka visi ēnu referenti gribēs arī izteikties. Uh, un ja vēl kāds, kas nav ēnu referents, arī grib izteikties, tad dod, dariet to zinām. Šobrīd uh, man ir sekojošie runātāji. Um, we, uh, the, here... Tātad uzklausīsim referents pēc tam. Mr. Repo, Mrs. Turunen, Mrs. McClarkin, Mrs. Trantafilides, Mrs. Rula. Um, I'm also a shadow, so I will have, have a, and, and Mrs. Mrs. Styler wants to. Yeah. I put Mrs. Turin on first, but Mrs. Ruler later, whatever, I don't mind, you can choose. Um, Miss Tailers kundze arī vai vēl kādi kolēģi, kas nav manā sarakstā, kas grib izteikties. Varbūt Bīlen kungs gribēs runāt. Koreja de Kampusa kungs eh, runās par otro ziņojumu vienotais tirgus Eiropiešiem. Liels paldies, priekšsēdētāji! Šis ir ļoti svarīgs priekšlikums mums visiem Eiropā. Tas ir veidots no Grehena un Montī ziņojumiem. Mēs visi zinām, ka es koncentrējos uz otro daļu par šiem te div, ot, šiem, no šiem 21 priekšlikumu. Mana pieeja ir balstīta uz diviem principiem. Pirmkārt, atzīšana. Zinā, atz, atzīšana to, ka um, vienotajā tirgu ir zināms atslābums, Montī ziņojumā tas parādās. Uh, Mēs vispirms eh, domājam par organizāciju un patērētāju un pilsoņu tiesības paliek otrajā plānā. Mēs daudz domājam par piedāvājumu, bet netik daudz par pieprasījumu. Un šis jautājums, protams, nav vēl sasniedzis, eh, panācis pilsoņu uzticēšanos. Eh, to nevar izveidot, to var tikai veicināt, mm, un uzticēšanās nekad nav automātiska. No, tas nav nekāds asociācijas līgums, bet drīzāk savienības starp patērētājiem. Uh, Un mums ir vajadzīgi taustāmi soļi, lai vienotais tirgus atkal sāktu darboties, un mums ir jāiekļauj vistrauslākie, visvairāk uh, negatīvai ietekmē pakļautie pilsoņi. Tātad uh, horizontāls būs šis instruments. Mums ir divi instrumenti visos lemos par vienoto tirgu ir jāiekļauj šīs te galvenās idejas, lai tas nebūtu tāds kā mehānisks eh, saistījums starp ekonomiku un pilsoņiem. Jo pilsoņiem vienmēr jābūt sistēmas centrā. Nevar būt labi vienotā tirgus lēmumi, kas nepatur prātā ietekmi uz vidi, uz ekonomisku attīstību, uz vidi. Uh, un uz pilsoņu uzticēšanos. Viņiem ir vajadzīgi droši un augstas kvalitātes produkti. Otra lieta ir tas, ka grūti integrēt dažādus likumdošanas aktus visā šajā lietā. Patērētāja tiesības, mums jāskatās, kur ir pārklāšanās, un šeit mēs gribējām panākt lai divi komisāri strādātu kopā, lai nekas netiktu atstāts ārpus ietvara, bet lai arī nebūtu nekas, kas pārklātos. Lai, bet galvenais, lai pilsoņi paliktu procesa centrā. Ja pilsoņi nejūt vai negūs nekādu labumu tieši no iekšējā tirgus, tad tas vienmēr būs instruments, kas netiks izmantots un kas nebūs līdz galam attīstīts un izstrādāts. Šis te vienotā tirgus defekts ir kaut kā jārisina. Kā mēs varam pārvarēt iespējamās problēmas ar to, ka mums nav Mm, prioritāšu. Otrajā sadaļā ir 21 priekšlikums, un visi tieši ietekmē mūsu pilsoņus. Es centos analizēt un uh, pārdomāt uh, šos dažādos elementus ar pieciem mainīgiem lielumiem. Pirmais - likumdošanas akti. Vai tas ir tikai informācijas dokuments? Tas ir pirmais. Otrkārt, nākotnes, ietekmi uz nākotnes darbu, vai pilsoņi patiešām taustāmi var izjust to, ka šie pasākumi patiešām tieši viņus ietekmē. Vai tādējādi būtu veicināta pilsoņu uzticamība? Trešais, vai tā ir saskaņa ar soci horizonto sociālo klauzulu? Un ceturtais, mainīgais lielums ir ieviešanas datums. Uh, tas, to visu mēs nespēsim izdarīt nākamā gada pirmajā pusē, vismaz līdz 12. gada beigām mēs droši vien to darīsim, bet mums eh, jāgādā, lai mums būtu laika grafiks. Un piektais mainīgais lielums ir ieviešams vieglums. Šie mainīgie lielumi, šī te analīze manā tabulā ļaus eh, mums noteikt eh, vājās vietas priekšlikumos, kā arī protams, ļaus mums novērtēt arī spēcīgās puses. E, mēs ar ēnu referentiem strādājam pie šī analīžu, analīzes tabulas. Mēs centāmies panākt vienprātību. E, attiecībā uz dažādām metodēm un vēl priekšsēdētāju Mums jāizmanto trīs galvenie elementi - taustāmība pilsoņiem, ieviešanas laiks un vieglums. Diezgan viegli šķiet e, šie pasākumi, e, bet vai viņi ir taustāmi, vai viņi dos kaut ko tādu taustām pilsoņiem un cik viegli būs ievies šos pasākumus. Vēlreiz, pirmais, vai tas būs tikai vienkārši likumdošanas akts, vienkārši informācija. Un es gribētu noslēgt ar to, ka atkārtošu Sandra Skalnietes sacīto. Mums jābūt ambicio ambicioziem, jo šis ir patiešām ļoti svarīgs darbs. Paldies! Paldies! par ļoti lakonisko un, visa, un tādu pamatīgo ietvaru. Es varbūt eh, vēlāk, eh, kā ēnu referents, eh, pateikšu kaut ko Kreutzmanu kungs. Vai jūs Buzai kunga vārdā varat kaut ko pastāstīt? Un pēc tam mēs sāksim, dosim vārdu ēnu referentiem. Kreutzman kungs, liels paldies! Vispirms es gribētu pateikt, ka Busai kungs at, atvainojas par to, ka nevar būt klāt, bet šis ir tāds pak, šī pakotne, kur ir ļoti ātri jāstrādā, un viņš grib pateikt par to, ko, mm, kādus uzlabojumus var veikt, lai patērētāji varētu izmantot labumu no vienotā tirgus. Ekonomiskā izaugsme ir arvien svarīga šajos grūtajos ekonomiskajos laikos, un ja gribat izaugsmu, mums vajag arī vienotu tirgu. Tas būs galvenais mērķis šim ziņojumam. Viens no jautājumiem, ko pacēla ziņojums, ir pakalpojumu sektors. Vienotais tirgus pakalpojumu jomā ir labs potenciāls izaugsmai mūsu eh, ekonomiskai atvesļošanai biznesu un pakalpojumu sektoru uh, būtu jāliek īpaši jāliek uzsvars uz to, lai nebūtu negodīgas komerc prakses un pakalpojumiem starp uzņēmumiem, lai veicinotu izaugsmu, izaugsmu eh, vajadzīgs vienots tirgs, tirgus, lai mēs varētu konkurēt ar citām pasaules valstēm un ātrāk uh, Uh, attīstīties uz labu ekonomiku. Ja ASV ir uh, ātrāka attīstība uh, tikai tāpēc, ka mēs neizmantojam arī informāciju tehnoloģijas pietiekoši daudz. Par e-komerciju mums ir jārunā par e-pakalpojumiem. E-pakalpojumiem ir liela nozīme pārobežu pakalpojumiem. Komisijai jānosaka juridiskais ietvars par e-komerciju un jāizskauž eh, tās mm, vietas, kas kavē attīstību. Mums jāpalielina uzticamība šiem pakalpojumiem ne tikai patērētāju vidū, bet arī eh, tiem uzņēmumiem, kas negrib to izmantot. Mums eh, jāveicina mm, pārobežu parādu piedzīšanu jo īpaši elektroniskajā komerce e-valdības pakalpojumi ir jāpa, jātīsta, e, sama, e, samazinot izdevumus, piemēram, sazinoties ar iestādēm, un tas ir arī konkurētspējas faktors. Tāpēc referents uzskata, ka priekšlikums noteiks uh, identifikāciju un savstarpēju atzīšanu un autentifikāciju. Uh, Cita prioritāte, ko ref, referents uzsvers, ir uzņēmumu loma inovācijas pasākumos. Vienotais tirgus uh, nāks pa labu visiem uzņēmumiem, bet īpašs uzsvars jāliek uz MVU jo šie uzņēmumi vēl vairāk saskars ar grūtībām, viņi varētu gūt vislielāko labumu no vienotā tirgus. Ir ES, e ir izaugsmes motors, kas varētu dot daudz darba vietas, bet lielas problēmas ir ar paplašināšanos un ar inovācijām jo viņam ir grūti panākt finansējumu. Dinamika arī tiek negatīvi ietekmēta ar administratīvo slogu, uh, Mums jāpalīdz MVU eh, finansēt sevi, un komisija pareizi to uzsver. Komisija norāda, ka pasākumi būtu jāuzsāk, lai uzlabotu MVU redzamamību. Referents arī gribētu, lai komisija labāk saziņās ar MVU un dod viņiem vairāk iespēju vienotajā tirgu, kā arī finansu tirgus, finanšu pakalpojumus atvieglot MVU. Inovācija ir jāveicina maziem uzņēmumiem. Mums vajag ietvaru, kas labāk būtu apmier, labāk apmierinātu MVU iespējas piedalīties izpētes programmās Tātad, protams, šis būs instruments visiem uzņēmumiem, ne tikai mazajiem. Un tāpēc e, par obligācijām, ko izdod e, privātais sektors, bet ko var izmantot valdības, kas ļaus e, iegūt līdzekļus. Šie finansu, jaunie finansu instrumenti būtu jāpielāgo MVU refero, referents eh, iesaka eh, izveidot regulējošu ietvaru, kas labāk, eh, vieglāk ieguldīt kapitālu jebkurā dalību valstī, un tas ir pamats inovācijām, kas veidos papildu vērtību. ES nevarēs koncentrēties uz inovāciju sektoru, ja vienotais tirgus nedarbosies arī uz riska kapitāliem. Par mm, par pārobežu piegādi. Mums vajadzīgs vienotais mm, tirgus um, publiskajam iepirkumam, lai MVU varētu piedalīties šajos procesos. Referents uzskata, ka mums ir jādomā arī par publiskā piedāvājumu, uh, piedāvājumu arī ārvalstīs mums jau jāveicina izaugsme, mēs nedrīkstām būt naivi un mums. Mums jāliek lielāks uzsvars uz apusējības principu. Par tirgus e, spēju mums jāizmanto iespējas, lai aizsargātu ES uzņēmumu intereses. Un visbeidzot, fiskālie pasākumi arī ļoti svarīgi, un šis jautājums būs ļoti uzmanīgi jārisina. Fiskālās politikas un kopējo E, konsolidēt teksta izveida nav slikta ideja, tā ir priekšrocība, tad būtu tādu, ka būtu liela caurskatāmība mm, uzņēmējumiem salīdzinot ar e, nodokļiem, ko dalībvalsts uzliek. Viens vienīgais šķērslis uzņēmumiem e, tātad būtu atrisināts. Uh, Referents gribētu uzklausīt citu politisko grupu viedokļus. No otras puses, mēs atbalstām to, ka vajadzētu jāizveidot jaunu stratēģiju, kas palīdzētu mūsu ekonomikai attīstīties un labāk konkurēt. Ziņošanas prasības ir īpaši jāuzsver. Uh, Bizne, uzņēmumiem tas ir liels šķērslis eh, arī pārobežu operācijās, iekļaujot e-komerciju. Šīs ir prioritātes, ko Busoja kungs ir identificējis, bet, protams, esmu atvērts diskusijām. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokli par šo jautājumu. Varbūt jums ir kas citams, cits sakāms. Nākamnedēļ būs sanāksme, kurā būs iespēja tieši apvienoties ar viedokļiem par šo jautājumu. Paldies! Uh, nu, paldies par Buzai kunga viedokļu. Mm, izteik, mm, izklāstu. Un mums ir daudz laika, tāpēc es neierobežošu izteikšanās laiku. Es gribu pateikt, kurš ir pieteicies runāt. Sāksim. Uh, um, Ripo, um,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 Thank you very much. Lielas paldies! Es gribētu kas mums, pateikt, kas mums ir ļoti svarīgi. Mums patiešām jāpriecājas par to, ka mums ir šis dokuments par vienotā tirgus akts un visi šie ziņojumi. Es pilnībā piekrītu Sandrē Kalnietei. Uh, ka holistiskā pieeja ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāstrādā kopā pie šie dokumenti. Mums ir trīs eh, ziņojumi, bet, mums, bet tas ir viens dokuments, un, pret, un kā pret tādu mums arī ir jāizturs. Viena stratē, vien stratēģija, viens dokuments, mūsu sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Daži no jums runā par atslābumu vienotē iekšējā tirgo Godīgi sakot, es īsti to nesaprotu, jo man ir tāds iespējas, ka iekšējais tirgus vēl nemaz nav sācis darboties. Un tagad nav atslāpum, atslābums, bet patiesībā sākums. Mm, kas tagad tālāk notiks? Mums ir dinamiska pieeja no komisāra Barņē puses. Uh, Un es domāju, ka mēs tikai veicinām šo attīstību. Mums patiešām jāgūst labums no šīs situācijas, lai attīstība iekšējā tirgu eh, pātrinātos un iet uz priekšu. Tāpēc es neteiktu, ka mums ir atslābums iekšējā tirgu. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, es būšu ēnu referente otrā otrai daļai vienotā tirgus aktā, ja iekšējais tirgus neattīstās pietiekoši ātri, un es ceru, ka tas attīstīsies tagad, ja mēs pieņemsim plānus, ko ko Barņiekungs ir uzlabojis, tad mums vajag, lai pilsoņi iesaistītos, lai viss um, dalības puses iekšējā tirgu dalī, piedalītos. Ja mēs runājam par pilsoņiem, es runāju par to jau mūsu komitejā iepriekš, tā ir informācija, kuru viņ, kuru, kuras viņiem nav. Un viena no tā tirgus aktā ir jāpasaka, ka jāuzlabo piekļuva informācijai. Tad pilsoņiem būs pilnvars un būs spējas kaut ko darīt. Tas ir cieši saistīts ar interneta pakalpojumu attīstību. Tas praktiski nav minēts šajā dokumentā, un man tas šeit ļoti trūkst. Uh, Mēs runājam par vispārējais intereses pakalpojumu, par infrastruktūras izstrādu, transportu un tā tālāk, bet nekā nav par labāku funkcionēšanu, labāk funkcionējošu internetu. Platjoslas internetu, jā. Ļoti maz, eh, kas par to ir teikts. Es uzliktu daudz lielāku uzsvaru uz šo lietu. Uh, pilsoņi, ja viņiem būs vairāk eh, informācijas, tad viņi vairāk būs mudināti iepiedalīties. Ja mēs runājam par tirzniecību un pārobežu pakalpojumiem, tad daudzi cilvēki nezin, kā to izmantot. Kā piekļūt šiem pakalpojumiem, un pārsvarā viņi sastopas ar visādiem šķēršļiem. Vismaz šajā daļā es domāju, ka uh, Es domāju, ka mums vajag vairāk uzsvērt uz šiem, uzsvērt šos aspektus. Man ir liekas ļoti svarīgi un piekrītu kolēģiem, kas runāja pirms mums, ka Eiropas tirgus pakļaujas tirgus spēkiem. Pilsoņiem vajag labus un lētus pakalpojumus, Un te ir vajadzīga laba organizācija vai liels stimuls, pamudinājums uz, uz inovācijām, uz konkurenci, pārobežu kontaktiem un vispārīgu atvērtību. Es priecājos, ka mēs varēsim pārskatīt šo aktu, un to mēs arī darīsim savos ziņojumos. Barņiekungs piedāvā šādu variantu, un mēs varēsim redzēt um, mūsu darba rezultātus. Es domāju, ka mūsu attieksmē arī vajadzētu būt tādai, ka uh, Bemņē arī saka, ka šī nav bībele. Es, es baidos, ka mēs šeit gribētu ielikt grozījumus uh, šajā dokumentā, bet uh, šis dokuments ir mūsu darbs kas darbosies e, visu laiku iekšējā tirgu. Mm, tā nav bībele. Mēs varēsim turpināt e, to mainīt un uzlabot, un mēs varam vairāk konsultēties ar pilsoņiem. Konsultācija process, tā kā to organizē Eiropas komisija, ir pietiekoši. Man liekas, tas galīgi nav pietiekoši. Mums vajadzētu darīt daudz vairāk, un tas varbūt ir izaicinājums arī mums, Eiroparlamentāriešiem. parlamentāriešiem Mums ir jākonsultējas ar pilsoņiem un jāinformē viņi, jāmudina viņu skatīt šo informāciju daudz vairāk. To visu es redzu kā papildu darbu un izaicinājumu mums, jo mēs pārstāvam mūsu pilsoņus, mūsu vēlēšanu apgabalos. Paldies! Thank you very much indeed, Mrs. Tur Paldies, Tūnas kundze. Nākamais būs Repela kungs. Priekšsēž kungs. Tikai daži vispārīgi punkti, dažas vispārīgas piebildes. Kalnietis kundze ļoti labi pamatoja, cik svarīga ir šī trešā sadaļa un tās dimensijas. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstētu e, labu pārvaldību uzskatīt pa pašsaprotamību vai jautājumu, kas risināsies pats no sevis taisn otrādi. Dialogs, funkcionējoša partnerība, novērtējums tikai tie palīdzēs mums nodrošināt, ka pārvaldība būs laba. Esmu nobežījies tikai par to, ka dažādās dalībvalstīs ir pasākumu implementācijas dažāds temps, un tās nodīs pie situācijas, ka būs neviennozīmīga situācija dažāda dažādās dalībvalstīs ir lietas, kas dažās dalībvalstīs vairāk tiek eh, ievērots kā citur, bet eh, likuma eh, došanai un aizsardzībai pilsoņiem vajadzētu visā Eiropā būt vienādai. To arī uzsvēra Korēdi Kampos kungs, tātad vienkāršu iedzīvotāju interešu aizsardzību. Informāciju jāvar saņemt eh, dzimtajā valodā. Protams, tas prasa resursus. Patērētāju konsultācijām, patērētāju aizsardzības organizāciju birojiem, solvit birojiem un arī busoikungs savā ziņojumā to norādīt. Tā kā es nepacietīgi gaidu nākamo referentikšanos. Paldies, Repokungs, nākamā Turunen kundze, paldies! Zaļo vārdā es būšu ēnu referenti e, iekšējām vienotā tirgus jautājumiem un gribu sacīt dažus vārdus par to šajā pirmā viedokļu apmaiņā. Jau tika teikts, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēks saprast iekšējā tirgus Eh, potenciālos labumus, ko tas var tiem sniegt, un ne tikai saprot, bet arī jūt to savā ikdienas dzīvē. Tad šeit mums ir, es domāju, kopīgs mērķis. Redz dažus interesantus punktus šajā nodaļā, piemēram, 26. priekšlikums par kopīgu Eiropas transporta tīklu. Svarīgs mērķis, ja mēs gribam iekšējo pārlidojumu skaitu samazināt, ātri ātra gaitas vilcienu tīkla izveida Eiropā, tas būtu ļoti svarīgi. Arī infrastruktūra, energoinfrastruktūra arī ļoti svarīga, lai enerģija būtu eh, lētāka. Tas ir ļoti svarīgi konkurējot eh, alternatīvai enerģijai ar konvencionālu enerģiju. Un 29. un 30. punkts arī diezgan svarīgs. Tur ir runa par eh, pareizo līdzsvaru starp tirgu un sociālām tiesībām. Tā, par to ir bijušas plašas eh, debats, īpaši pēc labēla uh, eh, sprieduma un citiem. Barņiekungs mums ir labs draugs, jo šajā ziņā, jo, eh, kā es saprotu, viņš ļoti cenšas šo līdzsvaru saglabāt. Es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi arī no mūsu viedokļa. Ja konkurence kļūst par konkurenci starp eh, darba algām un eh, nodarbinātības standartiem, tad mēs būsim beigās zaudētāji. Mēs zaudēsim pilsoņus un mēs zaudēsim eh, strādājošo atbalstu Eiropas Savienībā. Tas man šķiet ļoti svarīgi. Dažu vārdu vēl arī par pirmo nodaļu iekšējais tirgus uzņēmiem, vienotais tirgus uzņēmiem. Paskāls būs ēdefrens šajā jautā un Haidi Rūle arī dzan. Divas lietas gribēju izcelt, kur mums komisija tiešām jāsve, jāslavē, tas ir 10 un 11 par ekoloģisko pēdas nospiedumu un ekoefektivitāti, tas būs arī konkrētspējas faktors nākotnē. Mēs varam tik daudz līdzekļus ietaupīt, ja runājam uh, par konkurenci ar citiem pasaules reģioniem, bet arī iekšēji. Te var daudz uh, naudu ietaupīt un turklāt arī darīt kaut ko labu klimatam, ja mēs vidē, ja mēs uh, nodrošinām savas tautsēmniecības zaļo revolūciju, tad tas ļoti svarīgi. Kroicman kungs arī pieminēja kaut ko, kas ir ļoti svarīgi. Būs Soikunga vārdā, un tā tās ir inovācijas jauninājumi. Es domāju, šī sadaļa vēl nav tik labi izstrādāta, un mēs zinām, ka mēs nevaram Eiropā saglabāt savas vecās tautsēmniecības. Un mūsu iespēja e, būs jaunājums, inovācijas veicināt, un es domāju, ka šeit tas ir jāuzsver, lai definētu, kur mēs esam globālajai līderi, kā mēs varam stiprināt zinātni, pētniecību un tā tālāk. Es domāju, E, to mēs arī varētu šajā priekšlikumā vēl iekļaut. Eiro obligācijas ir interesants jautājums, vienotās konsolidētās nodokla bāzes, tas arī jautājums, tātad es šeit beigšu savu uh, runu, bet es nepacietību gaidu piedalīšanos šajā darbā, un pēdējais es varu pieminēt, ka Dānija 2012. gada, tā nav mana partija, kas būs valdošā, bet būs nākamgad vēlēšanas, un Dānijā mēs visi esam ļoti gatavi, neskatoties uz to, kurš būs valdībā, strādāt ar šiem jautājumiem, un tie bauda augstu uh, ievērību, lielu ievērību, uh, un tādu to baudīs arī no nākamās Dānijas prezidentūras puses, tātad tā, par to varam priecāties. Uh, Paldies par jūsu entuziastisko atbalstu un piekrīt jums par Dānijas prezidentūras apņemību strādāt šiem jautājumiem. Man jau ir apmeklējuši vairāk Dānijas ministri, gatavojoties Dānijas prezidentūrai, kas viņiem šķiet uh, svarīgs darbkārtības punkts, tas ļoti iedrošināšu. Un tagad Meklārkin Kons būs nākamā. Paldies, paldies visiem referentiem. Es piekrītu, ka vienotais tirgus ir man varbūt vissvarīgākais jautājums saistībā ar Eiropas Savienību. Mums ir jāpanāk rezultāti Eiropas interešu, Eiropas pilsoņu interesēs, eh, un eh, lai to sasniegt, mums ir vajadzīgs vienotā tirgus likumdošanas eh, implementācija, lai darbvietas radītu un izaugsmi ir nepieciešama izvērtēšanas procedūra, ko, kas tika ierosināta kontekstā ar di, um, pakalpojumu direktīvu dalībvalsts ir to apsveikuši, tātad par to jādomā. Ir arī jāuzrauga eh, šī procesa, bet mums ir jāieklausās un jārēģē un jāiesaista viss puses ieinteresētās, tātad eh, par to ir jāpagādājas mūsu diskutijās, lai par iekšējo tirgu visas šīs puses būtu iesaistīts. O, jā, ja um, likvidē visu šķēršļu iekšējiem tirgumu, lai uh, pilsoņi gūtu reāli uh, labumu no tā. Tūnas kundze jau pieminēja to, ka uh, platjoslas internets ir absolūta prioritāte Eiropas Savienībā, un tāpēc mums ir uh, jāpanāk šeit arī rezultāti attiecībā uz digitālo darbu kārtību. Paldies, Klārkins kundzei. Arī es esmu oficiāls referents, bet tagad citi runātāji. Rūles kundze, Stailers kundze, Vaņo kundze. Un tad es varbūt eh, beigās kaut ko teikšu no savas puses. Vispirms Rūles kundze, arī es esmu mēn referenti, bet par trešo sadaļu governance pārvaldības jautājumu es jau uh, nepacietību gaidu sadarbību ar Kalnietis kundzi. Es domāju, mēs strādāsim labi kopā. Uh, akcentu, kurus viņa ir nospraudusi, e, e, baudu man pilnīgu atbalstu, bet es gribu izdarīt dažus papildinājumus, kas man šķiet svarīgi. Pirmkārt, attiecībā uz imī paplašināšanu, tas man šķiet e, svarīgi un nepieciešami, bet dalībvalstu pieredze parāda, ka ir tādas konservatīvas tendences pa, um, valsts pārvaldē, un šeit ir aizturas bailes, tā kā nepietiek ar to, ka mēs gribam paplašināt e, šo jomu, bet ir jāsaprot, kur, e, no kuras puses nāk pretestība un e, kā mēs varam pārliecināt visus, ka viņi iegūs no tā, ja mēs spērsim uz sol, solis uz priekšu. Mums ir jāredz vairāk ar no jaunu barjeru radīšanas. Man pieredze ar savstarpējo izvērtēšanā screening procesu attiecībā uz uh, Eh, pakalpojumu direktīva ir diezgan eh, neviennozīmīga. Ir dalībvalsts, kas ir pārspīlējušas, piemērojot, radot vairāk birokrātiju, tātad eh, šeit arī, kas nemaz nav ar ietekmu uz vienoto tirgu, tas tikai rada lieku darbu. Tā kā es domāju, ka mums ir jārada lielāka uzticība šiem instrumentiem, pie tā jāstrādā. Otrs punkts ir konsultācijas, jo pirms likumdošanas ir konsultācijas, un es domāju, ka tā ir lieliski iespēja, ka tagad pirmo reizi ar šo vienotā tirgus aktu mēs varam rūpīgāk palaudzīties, kā tad iedarbojas šīs konsultācijas, un vai tiešām tie ir tas instruments, kas darbojas, un šeit man rodas arvien lielākas šaubas un bažas, es piekrītu. Uh, Tūnes kundzes sacītiem, ka daudzas konsultācijas notiek tikai tā tīri formāli, šeit tiek izmantot multiple choice jautājumu metodi, tie ir suģerējoši jautājumi, uzvedinoši jautājumi, e, e, rodas problēmas ar tulkojumiem dažādās valodās un ar izvērtēšanu, manuprāt, nevienmēr ir pēc tādas metoloģijas, kas tiešām būtu objektīva un atvērta. Es domāju, ka konsultācijām ir jābūt caurspīdīgām, Un mums kā parlamentam ir jāvar saprast, vai konsultācijas tiešām bijušas atvērts vai arī e, tikai tādas formālas. Šeit ir jābūt lielākai caurskatāmībai, manuprāt, un te arī daudz ko varētu darīt, lai šo lietu uzlabotu. Par alternatīvām strīdus konfliktu risināšanām, īpaši finanšu jomā, e, ko Barņēkungs ir ierosinājis. Es domāju, šeit mums būtu jārada Eh, saikne ar kolektīvajām prasībām. Eh, par to te daudz tiek runāts, tātad collective redress. Eh, parlamentā mums bija izmeklēšanas komisija par equitable life, tātad ilgi pirms finanšu krīzes, un te parādījās, ka alternatīvās strīdu risināšanas metodas finanšu jomā nav pietiekošas, un ka mums ir vajadzīgs kas vairāk, lai radītu uzticību, par to arī būtu jādomā. Uh, un pie tā būtu jāturpina strādāt. Un tad vēl viens jautājums, jā. Es, protams, pilnībā apsveicu Kalnietes kundzes sacīto par one-stop shop, eh, šo viens pieturs aģentūru konsolidāciju. Eh, tas tiek prasīts tagad gandrīz visās direktīvās, bet eh, pēc tam mēs pārāk maz domājam par to, pārāk maz sekojam tam, kā šīs iestādes viena ar otru sadarbojas. Uh, E, ka nesanāk tā, ka mēs veidojam jaunu administratīvo struktūru bez tā, ka īsti būtu padomājuši, kā tās e, dzīvē darbosies. E, pēdējais par jūsu punktu attiecībos pārkāpumiem, arī šeit infringements, tātad šeit ir jābūt arī lielākām skaidrībai, caurskatāmībai attiecībā uz pārkāpumu, līguma pārkāpumu procedūrām, tam ir jānotiek ātrāk, to jau arī Barņiekungs sacīja. Un tad par mūsu kolēģi Paskāla Kafēna. Uh, skatāmo sādaļu šeit man šķiet īpaši nozīmīgs jautājums par iepirkumiem. Es domāju, mums ir nopietni jāpārdomā, kā mēs mazos vidējos uzņēmumus varam šajā jomā stiprināt, radot viņiem e, plašāks iespējas. Zaļo grāmatu e-iepirkumiem man šķiet ļoti nozīmīgi. Es ceru, ka e, tādu mēs tomēr reizi radīsim. Tas radīs MVU daudz plašākas iespējas eh, gūt labumu no valsts iepirkumiem. Un vēlreiz gribētu arī radīt saiknes starp eh, inovācijām, jauninājumiem un valsts iepirkumu. Ir eh, pētniecības pamatprogramma, kas arī var dot MVU iespēju gūt lielāku labumu no jauninājumiem, tehniskiem un pie tā vēl būtu jāstrādā. Un pēdējais punkts, kur Barņiekunga priekšlikuma man tā īsti neapmierina, un tās ir, manuprāt, tipisks piemērs sliktām konsultācijām, nepietiekošām. Tās ir konsultācijas attiecībā uz pakalpojumu koncesijām. Šeit ir kaut kas ierosināts, pirms vispār ir konsultācijas īsti tikuši izvērtēts. Uh, Manuprāt, gandrīz visas iesaistītās puses e, ir negatīvi noskaņotas šajā jautājumā. Es nezinu nevienu, kurš e, atbalstīt šo projektu, un tas man šķiet e, visai problemātiski. Tas arī grauj savstarpēju uzticību. Ja mēs sākam sabiedriskās konsultācijas procesus, tad ir tā jāizvērtē un jāņem nopietni, pirms mēs tomēr sākam dzīt uz priekšu likumdošanas procedūru. Paldies, un man pilnīgi jāsaka, jāsaka pilnīgi piekrīt jūsu akcentam uz valsts iepirkumu, un mums jāizmanto jūsu ekspertīzi šajā jautājumā arī turpmāk. Un tagad eh, mūsu nākamā runātāja būs Stailers kundze. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem referentiem un visiem, kas snieguši savu ieguldījumu. Sākumā gribētu atsaukties pirmo prezentāciju Kalnietes kundzes teikto par nepieciešamību izmantot holistisku pieeju, un prezentācijā tika minēts arī tas, ka jāiesaista valstu parlamenti. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks punkts, un es tikai gribētu atzīmēt, ka šonedēļ mēs strādājam uh, pie pensijām uh, Londonā. Tātad pārstāvju palātā šis jautājums tika skatīts, un arī tas ir minēts vienotā tirgus aktā, un šādu veidu interesi vajadzētu veicināt. Tātad uh, sadarbību ar valstu politiķiem. Un šo jautājumu es arī pieska, pieminēju, ka mums arī sava darba kārtība vienotā tirgus priekšlikumos būtu jāsasaista. Un tika runāts arī par 28. režīmu plašāku pielietošanu. Jāsaka, es pati pārāk daudz par to nezinu, varbūt uh, tiešām būtu labi zināt vairāk par šo jautājumu. Arī runāt par regulām un direktīvām tā ir ļoti būtiska ideja, bet es domāju, vajadzētu šeit atsaukties arī uz Turnēna kundzi un sociālo dimensiju, cik būtiski ir visi šie jautājumi. Turklāt ir arī savstarpējā kvalifikācija, savstarpējā atzīšana, arī par to mūsu komitejā esam uh, runājuši. Turklāt arī um, šī karte jauniešu kustībā, visas šīs lietas, tās lietas, par kurām nevajag tikai runāt, bet tās ir ļoti būtiskas pilsoņiem, tās ir jāizmanto. Un daudzi pieminēja, ka uh, nepieciešams, lai pilsoņiem būtu tāda tuvības sajūta, izmantošanas sajūta saistībā ar šiem jautājumiem. Un es domāju, ka vismaz mūsu mājas lapās vajadzētu pārliecināties, lai šie jautājumi tiek atspoguļoti, lai šie jautājumi tiek atspoguļoti vietējos laikrakstos, laikrakstos kopā, lai cilvēki būtu informēti un varētu arī piedalīties šajos procesos un gribētu piedalīties diskusijās. Skotijā mums ir arī Eiropas parlamenta birojs, un arī es tikos ar atbildīgo personu tur, lai pārliecinātos, ka visi mēs uh, padarām šo darbu kārtību, cik atvērtu vien iespējams attiecībā uz konsultācijām, un tā ir iespēja, ko mums tagad vajadzētu izmantot. Tādēļ gribētu teikt, ka pieeja informācija ir ļoti būtisks aspekts. Man ir vēl kāds jautājums, tika runāts par inovāciju, uh, rūpniecības, digitālo darba kārtību, visas šīs lietas, nu, mūsu komitejā bieži vien vismaz es jūtos tā, ka uh, Arī citās parlamenta komitejās tiek runāts par šīm darba kārtībām, notiek diskusijas, un šī holistiskā pieeja par mūsu vienoto mērķi tomēr vēl nav piepildījusies. Tādēļ varbūt arī šeit vajadzētu tādu vadību, konsolidāciju, un varbūt arī priekšsēdētājs varētu pievērsties lielākai sadarbībai jo kolēģi Rūpniecības komitejā diskusē, diskutē par inovācijām, uh, rūpniecību, un mums nepieciešams apvienot mūsu pūliņus diskusijās un arī tas stiprinātu parlamenta lomu, runājot par šīm darba kārtībām, ja būtu šāda kopēja pieeja. Nobeigumā, kā jau es minēju, tātad digitālā darba kārtība, tas ir ļoti būtisks aspekts, tāpat kā uh, e-tirzniecība, platjosla, uh, ātra, ātra platjosla ir ļoti būtiska. Un tas ir visu Eiropas pilsoņu labumam. Un Skotijā ir ļoti daudz lauku uh, kopienu, lauku reģionu, kurās es pārstāvu uh, vēlētājus, un uh, mēs diskutējām par to, ka tad, kad ir paisums, tad viņai beidzas šis platjoslas internets, nedarbojas, tas pat nav joks. Tātad tas ir ļoti svarīgs jautājums, mēs esam ļoti uh, nopietni, uh, ejam uz mērķi, lai pilnīgi visiem būtu plat, pieeja platjoslas internetam, un tas ir ciešā saistībā ar vienoto tirgus, um, vienoto tirgus diskusijām. Un uh, tas ir jāņem vērā, šī, va, šī jautājuma kontekstā ir jāņem vērā pilnīgi visu pilsoņu vajadzības un iespējas. Tātad, manuprāt, ir ļoti daudz izaicinājumu, bet kopumā svarīgākais ir tas līderības jautājums. Paldies! Paldies! Jā, es jau biju gan dzirdējis, ka salsūdens ir ļoti labs um, tātad pārnes enerģiju, enerģiju, bet laikam ne platjoslas internetam. Bet tagad vārds Baņo kundzei. Bon. Euh, bonjour à tous, excusez-moi d'être arrivé un petit peu en retard, mais j'avais... Labrīt visiem! Es atvainojos, ka es kavējos, bet biju patiešām aizņemta. man paziņoja par to, ko teica Buzoja kungs, un es domāju, ka nebūs nekādu mums problēmu sastrādāties. Vienotā tirgus aktu šeit mēs skatām trijās daļās, bet to nevar nodalīt, kā to jau minēja arī Katrīna. Mums nepieciešams ne tikai sastrādāties ar citām komitejām, kas ir būtiski, Tātad visas komitejas, kas strādā ar rūpniecības jautājumiem, inovācijām, Tas ir pats par sevi saprotams, un ir svarīgi arī mums šeit šīs komitejas ietveros labi sastrādāties. Gribēju pateikties komisijai un komisijas dienestiem, paldies komisāriem, jo, lai arī viņi to saprata visai vēlu, tomēr beidzot mums ir teksts, pie kura mēs varam gudri strādāt kopā. Un, sakot kopā, es domāju parlamentu, padomi un komisiju. Šis teksts, šis dokuments ir ļoti ambicios, tas ir ļoti labi jo, manuprāt, visu varbūt mēs nepaspēsim viena termiņa laikā, bet, nu, varam darīt cik vien tālu iespējams. Kas attiecas uz um, izaugsmi, un es esmu ēnu referente sociāla un demokrā, sociālistu un demokrātu grupā. Uh, šeit gribētu teikt, ka situācija līdz šim brīdim, viss, ko esam darījuši, ir notikusi, lai veicinātu tirzniecību, bet lielajiem uzņēmumiem bet kas attiecas uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kas savā ziņā ir tie tuvākie pilsoņiem un patērētājiem, MVU neiegūst no, šī, no iekšējā tirgus situācijas un varbūt pat cieš no tā. Tādēļ šis dokuments un uh, koordinācija vai harmonizācija ir ļoti būtisks aspekts. Es patiešām ceru, ka komisārs Barņē, ka viņam izdosies pārliecināt padomi Varbūt mēs viņam varam arī palīdzēt, jo Eiropas patenta ideja un koncepts ir ļoti svarīgi, jo īpaši saistībā ar pētniecību. Tika minēta arī pamatprogramma un arī saistībā ar šo jautājumu mēs varam sastrādāties, jo mums ir nepieciešams, lai spēkā būtu Eiropas patents, ko varētu izmantot mūsu uzņēmumu un tas veicinātu izaugsmi. Runāt par uzņēmumiem ir ļoti svarīgi atcerēties gan darba ņēmēja tiesības, pilsoņu tiesības, bet arī uzņēmumu tiesības, lai būtu atsauce uz darba ņēmēju tiesībām, kad tiek mainīta uh, valsts. Un tas ir ļoti svarīgi arī sociālās nodrošinātības kontekstā, um, pabalsti un pensijas. Un Barņēkungs ir arī pieminējis, ka vēlas uh, pārskatīt, pārstrādāt 2005. gada direktīvu, jo tā uh, ir patiešām novecojis, ņemot vērā, cik lielā mērā ir mainījies tirgus. Iekšējiem tirgum ir ļoti svarīga iekšējā mobilitāte, ja mēs vēlamies uh, saglabāt inovāciju aspektu, jo ceļojot mēs mācāmies. Tādēļ darba vēl pietiek, esmu pārliecināta, ka mēs to darīsim ciešā um, kopsolī ar padomi un komisiju. Un šis darbs uh, jau mūs ilgu laiku ir bijis jāveic. Mums jāpiemina arī socio ekonomika. Tātad Eiropas Savienībā ir ļoti daudz um, kooperatīvu, dažādu sadarbības iestāžu, kas var sastrādāties ar MVU visās jomās, kur Eiropas Savienībā nepieciešams uh, radīt jaunas darba vietas. Protams, situācija nav ne melna, ne balta, ir arī sliktās ziņas, bet um, par to mums būs vēl iespējas runāt. Turnena kundze un Rūles kundze minēja uh, inovācijas un zaļo izaugsmi, tika pieminēts valsts iepirkums, šeit Rūles kundzei var pilnībā piekrist, pie šī jautājuma mēs jau kopā strādājām, un mums nepieciešams iestrādāt arī sociālos un vides kritērijus, radīt um, valsts um, iepirkuma līgumus, kas gan uh, veicinātu attīstību, gan arī būtu uh, šajā zaļajā jomā. Vakardien es biju seminārā par Eiropas transporta jautājumiem, un tā ir taisnība, ka Francija un Vācija ir nedaudz atturīgas šajā kontekstā, bet pārējās dalībvalstis ļoti aktīvi vēlas iesaistīties diskusijās par atjaunotu un uzlabotu līdzsvaru privātajā un valsts partnerībā, tātad pakalpojumu sniegšana dažādās valstīs. Nu, Francijā tas darbojas jau ļoti labi, citās valstīs situācija vēl nav tik pozitīva un ir iespējas izaugsmēji. Mēs šobrīd nerunājam par uh, tekstu, kas vienkārši nedarbojas. Es patiešām ceru, ka tiks izstrādāts dokuments, bet tas ir jādara pēc analīzes procesu, pēc konsultācijām, ņemot vērā visu šo ieguldījumu, lai mūsu pilsoņu un uh, uzņēmumu intereses, kā arī reģionālo iestāžu intereses tiktu ņemtas vērā, jo uh, vietējās iestādes ir ļoti uh, svarīgas PPP kontekstā. Manuprāt, man vajadzē, mums vajadzētu iet vēl tālāk, jo ļoti svarīgi ir, um, lai uzņēmumi, kas ir mūsu izaugsmes dzinuļi, dzinuļi dzinējspēki, uh, ietu tālāk cīņā pret viltojumiem, viltotām precēm. Nu, vienalga, vai tie būtu produkti, kas ir taustāmi un kas tiek ievest no citām valstīm, bet mums jārunā arī par krāpšanu internetā. Šī problēma pastāv ilgāku laiku un mums nepieciešams rast risinājumu, jo situācija patiešām ir katastrofāla un tas lielā mērā kaitē iekšējiem tirgumam. Tekstā tas ir minēts, bet varbūt mums vajadzētu iet vēl tālāk arī attiecībā uz banku um, noteikto maksa, maksu uh, caurskatāmību. Jo īpaši svarīgi tas ir mazajiem uzņēmumiem, lai mēs uzlabotu situāciju šajā jomā. Mēs runājam par pašregulāciju banku sektorā. Ir visai skaidrs, ko tas nozīmē. Bet, manuprāt, Tā ir ļoti bīstama frāze. Tā tad ne tikai pilsoņi un patērētāji un cilvēki, kas izmanto bankas, bet mums jāaizsargā arī MVU, kas bieži vien cieš no pārlieku lielām maksām, ko noteikušas bankas. Ir ļoti daudz eh, lietu, ko es varētu pieminēt, bet šķiet jau tagad izsakos par ilgu, tādēļ nobeigumā minēšu tikai vēl vienu lietu. Ilgu laiku jau esmu teikusi to Barņē kungam, un atkārtošu vēlreiz, ir ļoti žēl, ka mēs uh, strādājam tikai pie um, tādiem vispārēju raksturu jautājumiem un komunikācijas, un ir patiešām žēl, ka mēs nevaram konkrēti izstrādāt um, tekstu par vispārēju ekonomikas int, vispārējām ekonomikas interesēm, jo Eiropas tirgu tiek strādāts gan ar lieliem uzņēmumiem, maziem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, ar patērētājiem, bet tiek strādāts arī ar vispārējais ekonomikas intereses pakalpojumiem. Viss vis šīs lietas ir savā starpā saistīts. Un ja mēs vēlamies panākt harmonisku un dinamisku tirgu, kas var uh, konkurēt ar Ķīnu, Indiju vai Brazīliju, kas var pats par sevi veiksmīgi darboties, mums nepieciešami skaidri noteikumi, ko apņemtos pildīt visas dalību valstis, un tas, tā būtu motivācija to darīt, lai mēs būtu spēcīgi ne tikai iekšēji, bet arī ārēji. Tekstā ir aspekti, kas norāda uz šo jautājumu, bet mums vajadzētu iet tālāk un visu pilnīgi, visu var uzlabot. Tādēļ es ceru, ka mēs turpināsim darboties, uh, savā starpā sastrādāsimies, esmu pārliecināta, ka visi trīs referenti ļoti labi uh, un cītīgi strādās un sastrādāsimies arī ar citām komitejām. Gribētu pieminēt arī sieviešu lomu iekšējā tirgu, tātad dzimumu. Uh, līdztiesība, profesionālās un sociālās dzīves līdzsvarošana. Sastrādāsimies ar visām komitejām, arī ar ko, tirzniecība, uh, tirzniecības komitejām. Un esmu pārliecināta, ka līdz šī termiņa beigām parlamentā mums izdosies veicināt un um, stiprināt mazo un vidējo uzņēmu uzticību Eiropas parlamentam. Paldies! Paldies! Pieminējāt patiešām vairākus ļoti svarīgus jautājumus. Vai vēl kāds gribētu izteikties jautā priekšsēdētājs? Ne, vēl nav otrais rauns turnēr, kundze. Kreutzmana kundze vēl nav izteikusies, un arī es gaidu savu rindu, kamēr varēšu izteikties. Kreutzmana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Dažas piebildes no manis arī kā no ēnu referentu puses par visu kompleksu kopumā. Jau tika pieminēts, ka patērētājam darboties spējīgi vienotā tirgus radīšana, protams, ir milzīgs solis uz priekšu. Un es domāju, ka par to vienmēr jāatcerās, ka mums jādomā ne tikai par uzņēmumiem, bet arī par patērētājiem, kuriem ir iespēja uh, gūt labumu no lielākas konkurences, tas ir labi, tiešām parasti konkurence ir daudz labāk nekā monopolcents, mēs to piedzīvojam Vācijā, kur nav monopoli, bet oligopoli, un atkal un atkal konstatējam, ja piekdienās vai nedēļas nogalēs degvielas cenas eh, pieaug, tas notiek vienmēr koordinētā veidā, un acīm redzot ir uzņēmumi, kas te sadarbojas Eiropas eh, apraides eh, eh, frekvenču izmantošana, tas ir arī kaut kas, no kā Eiropas pilsoņi varētu ļoti iegūt, un tam jābūt akcentam mūsu darbā. Vēl viens punkts. No pilsoņu interešu viedokļa raugoties ir profesionālā kvalifikācija atzīšana. Šeit mēs varam vienoto tirgu ļoti pietuvināt izjautājumu, jo mums ir vajadzīga mobilitāte pilsoņiem tā ir vajadzīgas. Vakardien eh, televīzijā to redzēja, kā čehu ārsti, kas eh, savā valstī pelna tūkstoši eiro, ir eh, masveidā savus pametuši darbu un dod, dodas uz Vāciju, uz citām valstīm, kur viņi pelna daudz labāk. Šāda kustība kopējā tirgu notiks un notiek, un tāpēc profesionāla kvalifikācija atzīšana šajā kontekstā ļoti svarīga, tāpat kā arī Eiropas profesionālā certifikāta ieviešana būtu ļoti apsveicama. E, tātad reglamentētajām profesijām. Lai pilsoņiem atvieglotu pārobežu e, darbu meklēšanu, e, bez tā, ka tiem būtu jācīnās ar lieku birokrātiju. Tīras uzraudzības uzlabošana ir Eiropas dimensijas vēl viena puse. Uh, ir jābūt vienotām muitas kontrolēm produktu drošības jomā, tas dod labumu eh, patērētājiem, aizsargājot viņus no bīstamiem izstrādājumiem, bet arī radot godīgu konkurenci, kas, nu kā iegūst ražotāji, kas respektē e, drošības normas. Es nenoguršu to atkal un atkal atgādināt, ka tirgus uzraudzība ir ļoti nozīmīga, un mums ir par to jādomā, jo mēs konstatējam atkal un atkal, ka katru gadu, ka Rotaļlietas e, tiek pārdots Eiropas tirgu, kas neatbilst mūsu normām, un ja tad notiek sarunas par to, e, kur tad ir vaibs, tad e, izrādās, ka viss šīs ķīniešu rotaļlietas caur Rotterdam centralizēti ienāk Eiropas Savienībā. Tātad, ja mums izdotos tur uzņemties kopīgu atbildību, jūs jau ziniet Frontex, piemēram, te dalībvalstis ir ļoti solidāras ar kaimiņu valstīm, kuras eh, bēgļu problēma eh, eh, vai arī periferijas valstīm, kuras bēgļu problēma visvairāk jūt, vai nevajadzētu līdzīgi solidaritāti arī radīt tirgus uzraudzībā, jo komisāri tikai vienmēr norāda, ja es jautāju, par šo lietu, ka, nu jā, tas ir dalībvalsts ziņā, bet mēs zinām, kā dažādās dalībvalstis uh, Eh, savu muitu nepietiekoši eh, ir apbruņojuši, tā sakot, un tas ir ļoti svarīgi tajā kontekstā. Man jāsaka, es arī diezgan kritiski raugos uz dažām lietām šajā kontekstā. Ūdas kundze pirmīt pieminēja kolektīvās prasības tiesās, ja mēs par to runājam Eiropas līmenī, tad tas būtu jādara ļoti piesardzīgi. No vienas puses, protams, ir jādomā no patērētāja tiesību viedokļa panākt savas tiesības, bet es varu tikai brīdināt, eh, eh, neieviest šeit ASV sistēmu, no tā negūs ne patērētāji, ne uzņēmēji. Šādu kļūdu mums nevajadzētu pielaist, bet es domāju, ka tiešām ir tā, ka mums ir nepieciešami kaut ko uzlabot un rīkoties šajā jomā, un par to mums būs vēl jādiskutē. Uh, Vēl pasākumu saraksts nav pilnīgs. Piemēram, es šeit nepamanīju nekur e, mūsu mērķi e, viesabonēšanas e, maksas līdz 2015. gadam pilnībā likvidēt. Tā tad ir daudz mērķi, bet es ceru, ka mēs panāksim daudz ko. Esmu arī optimistisks un Stailers kundzei var piekrist, ka mums ir arī jāsaskaņo labāk mūsu darbs ar citām komitejai, komitejām, lai eh, darbs netiek darīts šeit un citā komiteja atkal tieši tāpat. Ja mēs koncentrējamies uz koptirgu, uz vienotu tirgu, tas ir pareizi, tas ir svarīgi, bet jāraugās arī uz to, lai citās komitejās, kas uh, gatavo atzinums, uh, lai, uh, nu, te tad nebūtu tāda muļķīga darba dublēšanās. Paldies! Un liels paldies, Kroicmana kungs! Varbūt izteikšu dažus komentārus no savas puses. Gan kā priekšsēdētājs, gan arī ēnu referents Kampus kunga ziņojumam. Runājot par procesu un idejām, manuprāt, ir ļoti labi, ka Kalnietes kundze konkrēti runāja par to, kas mums jāsasniedz nākamo četru mēnešu laikā. Un viņai bija pilnīgi taisnība, manuprāt, ka šīs komitejas būtiskākā loma ir noteikti prioritātes un noteikti tās jomas, kurās vēlamies panākt uh, progresu šiem, par šiem 50 priekšlikumiem. Uh, Beig beigās tas nav uh, vienots likumdošanas priekšlikums, tāds tas arī nebija plānots, bet tas ir augsta līmeņa politikas dokuments, un politika ir ļoti būtiska šajā kontekstā. Švābes kung, kungs, es patiesībā šobrīd uh, novērtētu, ja jūs uzklausītu manus komentārus. Švābes kungs būtu ļoti labi, manuprāt, ja visi referenti un ēnu referenti uh, fokusētos uz to būtiskāko politisko vēsti, ko vēlamies nodot um, otrai pusē. Manuprāt, balstoties diskusijām, tagad ir skaidrs, Rūlēs kundze, es saprotu, ka mums ir jautājumi saistībā ar celtniecības produktiem, bet varbūt tos varam pēc sanāksmes skatīt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs padomātu par to vērtību, kas mums jāpievieno šajā procesā. Man šķiet, ka vairumā gadījumu kolēģi ir visai apmierināti ar šiem 50 priekšlikumiem. Varbūt kaut ko tur vēl varētu ielikt klāt, bet šķiet, ka šis ir visai visaptverošs dokuments. Bet 50 priekšlikumi ir par daudz, lai norādītu, kas ir prioritātes. Un daži no priekšlikumiem ir saistībā ar lietām, kas jau notiek. Uh, Tādēļ es varētu piekrist, ka savstarpēja atzīšana attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju ir ļoti svarīga, bet komisija jau ir uh, apsolījusi pārskatīt šo jautājumu, tādēļ varbūt tas ir mūs, viens no mūsu priekšlikumiem, bet ir ļoti daudz būtiskas jomas, kurās mums vajadzētu aicināt dalībvalstis pātrināt savu rīcību, pildīt savus pienākumus, lai iekšējais tirgus visos aspektos darbotos labāk. Un tādēļ daudz lietas, ko vairāk no jums jau pieminēja, kā piemēram integrēt, konsolidēt un padarīt, lai visas, visas, visas šīs kontaktu vietas, kā piemēram palīdzības līnijas pieeja taisnai tiesai, tātad ne leģislatīvi jautājumi, tās ir visas tās jomas, kas, manuprāt, ir tās jomas, kurās dalībvalstis uh, var panākt progresu visai ātri. Un arī pakalpojumu direktīvā ir ieguldīta ļoti liela nauda daudzās dalībvalstīs, un tur ir tikai viens kontaktpunkts. Un tas nozīmē, ka šīs investīcijas, ja tas nesā, ne, netiks sāks tos izmantot, šīs investīcijas būs vienkārši izmestas ārā. Otra lieta, kur uh, vienotā tirgus akts ir visai tādā negatīvā situācijā, tas nozīmē, ka vajadzētu veicināt, lai pilsoņi un uzņēmēji labāk saprastu vienotā tirgus vērtību un iesaistītos tajā. Mums bija arī uzklausīšana saistībā ar pakalpojumu direktīvu, Gepārds kundze tur piedalījās, un tika norādīts, ka uh, valstis, kurās ir viens kontaktpunkts, uh, biežāk uh, tātad uzņēmēji skatās valsts ietvaros, kādas ir tirzniecības iespējas, nevis uh, um, interaktīvi sadarbojaties ar citām valstīm. Vēl tas aspekts par to, ka pilsoņi neredz tātad ieguvumus, bet šeit ir jāsaka gan mazie, gan lielie uzņēmumi, viņu darb, darbinieki bieži vien uh, strādā iekš, vienotajā tirgu, bet šī sasaiste netiek redzēta. Turklāt mazie uzņēmēji bieži vien uzskata, ka vienotais tirgus nesniedz viņiem uh, to kas viņiem ir nepieciešams, un ja MVU tā neuzskata, tad mūsuprāt, nu tā ir lieta, ko vajadzētu labot. Bija vēl vairāk komentāru, ko izteica kolēģi, bet jo īpaši Rūles kundze par uh, mazo uzņēmumu pieeju vienotiem tirgum, tā ir, tas ir jautājums, ko dalību valsts varētu risināt, jo Eiropas regulās nav nekā, kas būtu par šķērsli tam bet tas vienkārši veids, kā pašreizējās regulas tiek interpretēts, un tas lielā mērā sasaisties ar Kalniec, punktu, Kalniec kundzes punktu par pārvaldību. Un tika, pieminēta arī, tika pieminēts arī valsts iepirkums, kur mēs varētu sniegt savu ieguldījumu. Bet tādas jomas kā valsts iepirkuma izmantošana, lai veicinātu zaļos iepirkumus un um, veicinātu mazo uzņēmumu dalī, dalību, mēs zinām, ka, lai to paveiktu, nav nepieciešams mainīt likumdošanas ietvaru. Komisija skatīsies šo jautājumu, bet ir vairākas lietas, ko var darīt visai ātri, ja tiek runāts par apmācībām, darbības stimulēšanu, interpretāciju, tad tā problēma šajās jomās ir tāda, ka valsts iepirkums netiek skatīts kā reāls iekšējā tirgus instruments, kas varētu veicināt aktīvu konkurētspēju attiecībā uz uh, inovācijām MVU un zaļo iepirkumu. Mēs, devām, mēs arī aplūkojām Zviedrijas uh, Uh, situāciju Zviedrijas prezidentūras laika, un jūs jau atcerēsieties, ka Zviedrijā valsts iepirkums un iepirkuma īstenošana ir va, uh, Zviedrijas konkurent, konkurētspējas iestādes uzdevums, jo viņu uzdevums ir veicināt godīgu situāciju tirgū. Tātad tās ir tās jomas, kur ir pievienotā vērtība iespējams radīt, un tās mums ir jāskata. Es gribētu teikt, ka mums nepieciešams skatīt instrumentus, veidus, uh, arī platforma, kas ir vārds, ko izmantoja Montīkungs, tātad platformu, uh, kurā būs arī redzams citu kolēģu ieguldījums un citi mūsu centieni. Tika pieminēta inovācija, politika, cik tā ir svarīga, rūpniecības politika 21. gadsimtam un vēl citas lietas, bet es negribētu, lai atkārtojas un pārklājas tās jomas, kur jau ir uz saistības, kuras ir uzņēmušies. Tādēļ mums. Uh, Jāatceras, ka um, Inovācijas Savienība, piemēram, šajā jomā Kvina kundze skaidri norādīja, ka viņa ir ļoti apmierināta ar pētnieku mobilitāti, kā profesionāls grupas mobilitāti, un viņi gribētu izmantot to kā pārbaudes gadījumu pirmajam um, tātad Paneiropas pētnieku um, tādam kā projektam, Un tas ir konkrēts instruments, ko mēs varam izmantot arī savā darbā. Tātad varam atsaukties ļoti daudziem jautājumiem. Nobeigumā gribēju vēl runāt par šo procesu, jo vairāk kolēģi pietei, teica, cik svarīgi ir iesaistīt citu komiteju darbu. Komit, pārējās komitejas ļoti aktīvi ir jau um, atbildējušas, iesaistījušās. Es rakstīju komiteju priekšsēdētājiem, viņi atbildēja ļoti ātri. Un sāksies arī diskusijas ar citu komiteju priekšsēdētājiem, lai šī iesaiste būtu aktīva. Tādēļ, manuprāt, vajadzētu mums uh, Uh, norādīt, kāds ir laika grafiks viedokļu apmaiņai, lai varētu veicināt komiteju sadarbību, dot iespēju viņiem, lai viņu referenti varētu nākt pie mums un tikties ar mums. Manuprāt, šī rīta debates norāda uh, uz to, ka koordinātori plāno skatīt šo jautājumu trijos atzinumos. Mēs redzam, ka ir sadarbība, bet uh, tas nozīmē, ka mēs iesaistam arī ļoti spēcīgu cilvēku grupu no visa politiskā spektra, un tieši tas mums ir jādara arī ar pastāvīgiem komitejām. Mums nevajadzētu šeit uh, strīdēties par kompetencēm, šī nav īstā vieta, nav īstais laiks, jo mums jānosaka, kāds ir prioritātes, uh, un jāpieprasa, lai pastāvošie resursi tiktu pārvirzīti, lai mēs panāktu progresu. Un te ir jābūt arī iespēja, kā vairāk no jums teica, lai no jauna uzsāktu un veicinātu iekšējo tirgu, kas bija arī Montī ziņojuma mērķis. Tas nozīmē, ka, manuprāt, mums vajadzētu atrisināt visus šos jautājumus no op, um, darb, darbības viedokļa, un man liels prieks, ka referenti ir arī nolēmuši to darīt. Pats pēdējais punkts gribēju jums tikai atgādināt, ka, manuprāt, esam sasnieguši milzīgu politisko uh, ietekmi ar savu mūsu pirmo uh, atzinumu, jo uh, visās partijās bija ļoti liels pārsvars balsojot par. Un ja mēs vēlamies uh, norādīt, ka arī šajā jomā mēs gribam panākt progresu, mums nepieciešams sniegt līdzīgu rezultātu. Un tātad rezultāts bijis pozitīvs tikai tad, ja būs balsojums par labu, vairākuma balsojums, un es domāju, ka tas man jums nav jāatgādina. Tās tās lietas, kas jāpatur prātā, turpinot mūsu darbu, un arī es plānoju sastrādāties ar Antonio um, Koreja de Campos, bet, jebkurā gadījumā, koordinācijas sanāksmēs uh, gribētu tikai visiem atgādināt, ka koordinātori būs atbildīgie nu, Viņiem arī viss ir jākoordinē, un es būšu prieksēdētājs, bet aicināsim visus trīs referentus doties pie koordinatoriem. Nē, Guzoja kungs vairs nav uh, koordinators, bet viņi pievienosies koordinatoriem un regulāri tiks pārskatīts un skatīts šo dosjē progresu un skatīts visas lietas, kas vēl ir jāapkopo. Labi, tagad es vēlētos, es redzu, ka Bramteres kundze ir ieradusies Uh, sveicu viņu. Varbūt viņa vēlētos izteikt komentārus par to, kā komisija skatās, kā, kāds ir progress saistībā ar konsultācijām. Un tad mums būs laiks dot vēl arī vārdu uh, trim referentiem, nobeigumā izteikties, vai es zinu, ka Turnēna kundze arī gribēja grib vēl izteikties, Švāba kungs. Labi, dosim vārdu komisijai, un tad varbūt vēl būs tāds īs uh, komentāru rauns, jo patiesībā mums vēl 20 minūtes. Sākumā Bromteres kundze, vai jūs gribētu izteikties, lūdzu? Merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies priekšsēdētā. Un paldies visiem deputātiem, kas izteicās šorīt. Mums bija šī interesanti uzklausīt jūsu domas. Mēs saprotam, ka ir atbalsts komisijas eh, darbam šajā jomā un arī eh, nepieciešamībai turpināt darba trijās eh, jomās, kuras mēs aprakstījām. Mums jāatjauno pilsoņu uzticamību un, un mm, uzņēmumu uzticamību. Mums jāskatā, jās, jāpārskata pārvaldība vienotajā tirgu. Paldies uh, par šo pieeju, padomu starp citu arī to atbalsta. Viņi jau ir sākuši darbu pie šī jautājuma un rīt viņi pieņemt uh, secinājumus, uh, tādus vidēji termiņu, tā varētu sacīt, uh, secinājumus. Uh, jo pieeja viņiem patīk, bet viņi vēl nav izlēmuši, kādas ir viņa prioritātes, tāpēc viņi turpinās šo darbu Ungārijas prezidentūras ietvaros. Un uh, es domāju, ka institūcijām būs svarīgi uh, strādāt tādā laika termiņā, kurā, kuru mēs visi kopā varēsim sarunāt, lai mums būtu politiska vienošanās par prioritātēm, kuras mēs visi, visi gribam iekļaut. Um, pie, ja mēs runājam par procesu, tad kādā brīdī vajadzēs sanākt kopā un vienoties lai dalība valstis, kā jau jūs paši e, skaidri teicāt, lai tās var uzņemt šo projektu un sākt e, strādāt pie pasākumiem um, ieviešanai. Un pašlaik nav, netiek darīts pietiekoši pārvaldības jomā. Tātad par procesu šī te diskusija būs vispirms, varētu to sākt par trialogu. Uh, Un tālāk būs likumdošanas process, kop lēmums, un iespējams tas notiks pēc konsultācijām. Pēc konsultācijām komisija nāks klajā ar savu ziņojumu caurskatāmā veidā, un tas, protams, ietekmēs vienošanos starp trijām institūcijām attiecībā uz mūsu prioritātēm. Tika uzdoti jautājumi par to, ņemot vērā, ka ir ierobežots laiks, ir grūti varbūt uz visu atbildēt, bet tā kā jūs teicāt, mēs daudz strādāsim un mēs labprāt atbildēsim divpusēji uz jautājumiem par pasākumiem, kas ir šajā vienotā tirgus aktā, kas varbūt nav pilnīgi skaidrs. Uh, un mēs varam vēl paska paskaidrot. Paldies! Liels paldies! Ļoti jauki, ka padoma arī domā par šo jautājumu, un tāpēc mēs arī gribam dot savu artavu šajā darbā. Komisija noteikti, protams, to ņems vērā savā galīgajā ziņojumā, un mēs šeit runājam par priekšlikumu, kas ir atvērts konsultācijām, tāpēc mūsu politiskās uh, rekomendācijas būs ļoti svarīgas. Es domāju, ka mēs ātri vēl varam uh, rezumēt referenti. Uh, Švāps kā koordinators arī grib runāt. Tad došu vispirms vārdu Švām, tad Kraucman kungam, Kampusa kunga un Kalniec kundze. Šādā kārtībā Švāb kungs. Paldies, priekšsēd. Lūdzu atvainot, ka es te runājos ar kaimiņu, kamēr notika debats. Problēma ir tāda, ka divi man līdzstrātnieki ir sasnimuši, tādēļ man ir jāstrādā vairāk nekā parasti Tātad tas nav uh, necieņas izrādīšana no mans puses divas lietas. Pirmkārt, paldies visiem referentiem un ārreferentiem par lielisko darbu. Tas ir labs pamats panākt to, ko arī komisija nu pat sacīja, ka beigās būtu viens, uh, tagad man gan jākonstatē, ka arī citi runājās, kamēr es runāju. Tātad, ka mēs uh, esam vienā, vienprātīgi, ka mums ir jāpanāk plašs vairākums šajā komitejā, mēs gribam gūt progresu, un mums arī ir saulēcīgi jāpadomā, uz kādu pamatu mēs virzamies uz priekšu, jo Greša kunga priešlikums vai mūsu visas prasība, ka ir vajadzīga holistiska pieeja, tas ir pareizi, bet es konstatēju, ka runājot par konkrētām prasībām, tad nu ir grūtāk pie tā pieturēties. Uh, Tādēļ lūdzu jau no sākuma vienoties par to, ka mēs arī līdz galam tos punktus, pa kuriem mēs esam vienoti, arī pie tiem paliksim. Neminēšu konkrēts piemērs, tas varbūt izraisīja tikai strīdus, bet aicinu tiešām arī, tad arī visus šos vieno, vienot par to, ko esam vienojušies, tad pie tā pieturēties. Kontekstā ar kolektīvajām prasībām. Eh, es gribu teikt, ka te problēmas bija ar eh, implementāciju, tā bija galvenā problēma. Bet kas attiec uz equitable life, tā bija galvenokārt transponēšanas problēma. Kolēģis Korēde Kampos pamatot norādīja, ka pilsoņu uzticība mums noteikti ir jāatgūst. Pilnīgi viņam piekrītu. Bet eh, arī šeit ir jāizdara konkrēti secinājumi. Eiropas Savienība ir 800 reglamentētās profesijas, 200 no tām ir tikai vienā dalībvalstī reglamentēts. Eh, es ļoti gribēju redzēt, ja šeit būs priekšlikums un dažās dalībvalsts, kā tās eh, šo vienu reglamentēto profesiju savā valstī aizstāvēs. Tam mums ir jābūt drosmīgiem pasacīt, ka ne mēs gribam vienoto tirgu, jo mēs gribam tiešām uh, pilsoņu uzticību tam vairot. Tas pats attiec uz uh, valsts iepirkumu. Uh, mums nevajadzētu pārāk plašs debats par to izvērst, bet konstatēt, ka mēs kā komiteja esam gatavi strādāt pie uzlabojumiem, ja tie tiešām ir iespējami, un komisija ar saviem priekšlikumiem ir jāpierāda, ka šādi priekš, eh, uzlabojumi ir iespējami. Kamēr priekšlikumu nav, nevar būt ar likumdošanas priekšlikumu, un tikai tad arī ir vērts runāt. Es domāju, par to mēs varam būt vienprātīgi. Beigās piebildīšu to, ja šī holistiskā pieeja beigās mūsu komitejā baudīs vairākumu atbalstu, eh, tad vēl jautājums, kāda būs mūsu sadarbība ar pārējām parlamentu komitejām. Ne jau gluži bez iemesla bija eh, komisijas pārmetums, ka. E, e, ģenerāla direktorāts eh, sadarbība būtu varējusi būt labāk, tas arī attiec uz mums kā uz parlamentu, un mums ir tiešām jāuzlabo savu sadarbību. EPP grupā mums būs uh, atsevišķa darba grupa, kas tiks izveidota par šo jautājumu, lai visi kolēģi, kas strādā šim jautājumam dažādās komitējās, varētu sanākt kopā. Un uh, sirsnīgs paldies vēlreiz kolēģei Kalnietei par to. Ir vairāki punkti, kur mēs pārvaldību uh, varam uzlabot, un tas ir jādara. Tas ir IMI funkcionēšanas mehānisms, kas tika pieminēts, kur eh, sadarbība eh, dalībvalsts līmenī tiek virzīt uz priekšu. Komisārs Barņē ir pelnījis mūsu uzslavu, ka viņš šo mehānismu tik ļoti cenšas dalībvalstīs virzīt uz priekšu. Beig beigās mums būs jāpaļaujas uz to, ka dalībvalsts būs gatavs šo procesu, ko mēs kopīgi esam inicijējuši, uh, arī atbalstīs, un to arī mēs varēsim panākt, manuprāt, ja mēs strādāsim tā tālāk, ka līdz šim mēs vismaz esam no savas puses gatavi tam. Paldies priekšsēdi. Paldies par jūsu atbalstu tam, kā mēs gribam turpmāk rīkoties. Tāds partijā jūs noteikti esat darb, sadarbojušies ar kolēģiem un komitejām, visām grupām būtu noderīgi pieņemt vienotu pieeju. pieeju lai referenti varētu veiksmīgi strādāt šajā e, sarežģītajā jautājumā. Verņo kundze arī acīm redzot gribēja runāt, pirms es došu vārdu referentiem. Es domāju, ka es varu izteikties īsi, jo tas jau ir secinājums, bet, mm, bet Mēs visi, protams, saprotam, ka šis ir ļoti ambiciozs mērķis. Kā priekšēdētājs sacīja, mums jānosaka prioritātes un jānosaka, kādu mēs gribam politisko vēstījumu nosūtīt par vienoto tirgu. Diskusijā mēs visi minējam 9 vai 12 prioritātes, kurās mēs varētu panākt ātru rezultātu. Šīs prioritātes būtu jāsarunā ar padomu komisiju. Rīt būs sanāksme, konkurētspējas padome. Es domāju, ka viņi jau būs izteikuši dažas prioritātes un ātri saņems reakciju uz to, tad mēs redzēsim viņu reakciju, ko viņi domā par šīm lietām. Padome un parlaments ir likumdevēji, tāpēc mums ir jāstrādā tandēmā. Uh, Protams, arī jāsadarbojas ar komisiju, bet ar 27 valstīm sadarboties uh, varbūt nemaz nav tik vienkārši un laika arī nav tik daudz. Paldies, Bernadetta! Ātra atbilde un uh, secinājumi no referentiem. Kreutzmann kungs, vai jums ir vēl ko piebilst? Moments. Uh, Pavisam īsi runāšu, kolēģi Švāba sacītais ir noteikti vērā ņemams. Mums jāraugās uz to, ka mūsu lēmumi atsevišķās dalībvalstīs arī būtu implementējami un tas arī notiktu. Nav jēgas radīt jaunas direktīvas un regulas, un tad mums ir jākonstatē, ka atsevišķās dalībvalstis to neimplementē. Sakarā ar finanšu krīzi situācija noteikti nav tā vieglākā, lai savus pilsoņus uh, eh, iejūsminātu par Eiropu. Ir pārāk maz vispār tādas pro-eiropeiskas vadības, ir uh, eh, šīs tendences virzīt nacionālas partikulārās intereses pārmērīgi, un tāpēc šie priekšlikumi, kas tagad ir izteikti, Komisija jau ir 50 eh, priekšlikums izteikums, tas ir plašs spektrs, bet mums tā tad ir jāraudas, kā tiešām mēs varam iedzīvināt vienoto tirgu, lai šādi palīdzētu eh, mūsu iedzīvotājiem arī atgūt uzticību Eiropas institūcijās un mūsu darbā kopumā. Paldies! Uh, thank you, Mr. Kreutz. Paldies, Kreutzmana kungam. Kampusa kungs, lūdzu. Ļoti īsi priekšsēdētāji, man ir prieks redzēt, ka šeit ir ļoti liela vienprātība par tādiem grūtiem jautājumiem, kur mums likās vispār grūti pēdējos sešos mēnešos vienotos. Mēs runājam par to, ka jāatgūst pilsoņu uzticība, uzticība, un tas ir ļoti svarīgi šo uzticamību atgūt, un daudzi kolēģi to pieminēja. Uh, priekšlikums ir jāpielāgo pilsoņu un dalībvalstu prasībām, kā komisija teica. Man liekas, ka tā bija komisija. Dalībvalstīm ir jājūt, ka tās pārvalda procesu un pilsoņiem ir jā, jājūt, ka viņi piedalās šajā procesā. Uh, Viss, kas saistīts ar nacionāliem parlamentiem, informācija pilsoņiem, tas ir viss ir ļoti svarīgi. Vēl mums ir būtiski būt uzmanīgiem, koordinējot darbu ar citām komitejām horizontālos jautājumos, mobilitāti, MVU, valsts iepirkums, un tas viss ir um, tieši ietekmē šo tēmu bet varbūt nevienmēr ir tieši saistīts ar vienoto tirgu vēl problemātiski jautājumi. Par kolektīvo uh, reaģēšanu tur gan nav lielas vienprātības. Pie tā mums vēl ir jāstrādā un iespējams, ka drīz mēs gūsim uh, vienprātību. Un visbeidzot, koordinātoru un jūsu lēmumu sadalīt šo te trijos dažādos ziņojumos Tas bija ļoti noderīgi un ļoti pareizi darīts, bet būs grūti. Tas ir uh, smags darbs. Bet tas būs arī noderīgs. Uh, šis darbs ir grūts, jo iekšējais tirgus ir nav nekas tāds, uh, kas varētu likties ļoti pievilcīgs. Mums jau nevajag to pārvērst par kaut kādu cirku, bet bet tas būs tāds smags mājas darbs. Un tomēr ir ļoti e, e, svarīgi, lai cilvēki atkal runātu par vienoto tirgu. Paldies! Paldies! Un visbeidzot Kalniec kundz. Prezident. Paldies priekšādētāji. Vispirms es gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kas teica, ka tas ir domāts pilsoņiem. Un mana daļa ziņojumā ir tas, kā mm, pārvaldība vienotajā tirgū pakļaut pilsoņiem un izaugsmē. Otra lieta, es priecājos, ka šis vienotā tirgus akts padarīs redzamāku vienoto tirgu Eiropas parlamenta darba kārtībā. Mm, tas arī ir svarīgi. Es gribu pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem par viņu apņēmību sagatavot labu ziņojumu, ko pieņems lielais vairu, vairākums komitejā un cerams arī plē, plenārsēdē. Es augstu vērtēju to, ka gandrīz visi, kas šodien izteicās, pasvītroja to, ka mums nepieciešama holistiska pieeja šim svarīgajam dokumentam. Un Štailers kundze, es gribētu atbildēt par 28. režīmu. Tas ir juridisks ietvars Eiropas Savienības noteikumiem, kas neaizvieto nacionālos noteikumus, bet ir e, izvēles, e, izvēles alternatīva viņiem. Uh, Piemēram, to izmanto Eiropas uh, uzņēmumu statūtos. Um, vispirms tātad uh, regulas, vispirms direktīvas, pēc tam es piekrītu, ka mums jābūt uzmanīgiem, jo regulas ie, ie, mm, reizēm traucē subsidiaritāti. Bet varbūt mēs varam paskatīties pagātnē, ko Eiropas Savienība ir piedzīvojusi, kad bija apvienoti līkumi, daļas no tiem, daļa no tiem bija regulas, kuras tieši ieviesa, un direktīvas, kas bija jāpārnes, jeb jātransponē, un tas tika atmests līdz eh, ar vienkāršošanas ieviešanu, bet vispārīgais iespējas ir tāds, ka šī vienkāršošana uh, nesa sev līdzi lielas direktīvas, kuras reizēm ir grūti ieviest. Un tā kā nepieciešami politiskie kompromisi, tās nevienmēr ir skaidri definētas, kas arī mm, sarežģīja transponēšanu nacionālajā līmenī. Paldies! Labi, paldies jums visiem! par šī projekta uzsākšanu. Novēlu jums visu to labākos pētījumos eh, Ziemassvētku brīvdienās. Es zinu, ka jums būs jāstrādā šajā laikā, jo janvārī mums atkal ir jāķeras klāt pie šī lietas. Lielas paldies! Un ar to mēs esam pabeiguši mūsu eh, komitejas pēdējo šī gada sanāksmi. Gribu pateikties visiem dalībniekiem, jo īpaši personālam, kas mums ir ļoti daudz palīdzējuši. Mēs strādāsim, protams, arī ar referentiem, arī Ziemassvētku brīvdienās grupas, grupu personālam arī gribu pateikties. Nākamnedēļ Strasburā mums nebūs sanāksmes, bet eh, mums būs neformālāk iespējas atteikties pirmdien vakarā 6.30. C41 mm, telpā. Un tur es mazliet pastāstīšu par mūsu vizīti Indijā eh, ar fotografijām un, un, un izklāstiem. Es ceru, ka jūs centīsieties tur būt, un, protams, jūsu darbinieki arī ir aicināti tātad 6.31. Eh, pirmdien Strasbūrā. Es tikai gribu izmantot iespēju pateikties par dalību, un lai jums priecīgi Ziemassvētki, eh, jaukas jaunā gada brīvdienas, un gaidīšu jūs apakaļ janvārī un tad mēs ļoti enerģētiski strādāsim šajā komitejā. Paldies!

Um, I, can I just remind coordinators that we're going to start a coordinators meeting at half... Koordinatoriem pusdivpadsmitos būs sanāksme, bet to mēs īsi sarīkosim, jo